Dārgie kolēģi, labrīt! Sāksim mūsu dienu. Ceru, ka visiem klājas labi. Sākam uzreiz šo dienu ar mūsu transporta komisāres nos, noklausīšanu par transporta politiku un nākotnes perspektīvām. Valēnas kundze Laipni sveicam transporta komitejā Eiropas parlamentā. Um, satvars ir ļoti vienkāršs. Valēnas kundze runās desmit minūtes, lai izklāstītu savu skatījumu šī mandāta laikā. Pēc tam došu vārdu koordinatoriem, ļaušu Valēnas kundzei atbildēt, un tad būs otrā uzstāšanos tūre, kur tie, kas vēlas, varēs izteikties. Laipni sveicam. Tas ir diezgan saspringti, tātad zaļais kurs, tas, kas bija iepriekšējā sesijā, un, protams, visi izaicinājumi, kas mums ir, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, darba kārtība ir pilna ar jautājumiem, un mums ir teiksim, starp parlamentu un komisijas šī sadarbība. Tā, ka, Dāmas un kungi, bijušie kolēģi, man ir prieks būt kopā ar jums šodien, izklāstīt, kur mēs esam pašlaik transporta jautājumos. Gribu dalīties ar jums jautājumos par komisijas prioritātēm transporta jomā. Jūs zināt, ka man ir liels prieks darboties ar, kopā ar jums, Eiropas parlamentu, tīpaši šo komiteju. Un es domāju, kopā mēs varam veidot ilgspējīgu un viedu transportu Eiropā, eh, kas tā ir nepieciešams. Jāapvieno spēki, lai mm, mazinātu um, nospiedumu uz vidi, ietekmi uz vidi un eh, drošu mobilitāti visiem. Tātad tās ir manas prioritātes, kas ir politiskajā darba kārtībā nākamajiem pieciem gadiem. Eiropas zaļais kurs ļaus eh, padarīt līdz 2050. gadam eh, oglekļa neitrālu mūsu ekonomiku un Tātad mēs virzāmies uz šo mērķi. Transports ir ļoti svarīgs Eiropā Eiropas ekonomikas konkurētspējai, Eiropas rūpniecībai, kam jāpaliek konkurētspējīgai pasaules transporta un loģistikas sistēmā. Visiem transporta veidiem šeit ir jāpiedalās mūsu transporta sistēmā. Pāri, pirms pāriet pie specifiskiem jautājumiem, gribētu teikt dažus vārdus par ceļu drošības aspektu. Es biju Stokholmā, kur runāju globālajā ministru konferencē par drošību uz ceļiem, satiksmes drošība. Bija eh, ministri, eh, iesaistītās puses, un šeit ir eh, viens 1,35 miljoni saistībā ceļu negadījumiem. Tas ir nepieņemami. Mēs noformulējām to, ka nepieciešami 50% Eiropas līmenī, kas ir globālas ambīcijas eh, un jaunais mērķis, kas ir ieviešams visā pasaulē. Ir svarīgi, lai Eiropa turpina parādīt līderību globālā līmenī, lai mēs veidotu drošāku pasauli. Eiropas uh, Savienība jau ir iesaistīta drošības pasākumos. Uh, Uh, lai uh, samazinātu uh, šos negadījumus par 50% līdz 2030. gadam. Tas ir, lai mums nebūtu šādu bojagāšanu cietušo uz Eiropas ceļiem. Ilgspējīga un vieda mobilitāte tā stratēģija, e, tā ir transporta iniciatīva 2020. E, mēs tiecamies uz oglekļa neutralitāti līdz 2050. E, gadam, izmantojot tehnoloģijas šai sektorā. Stratēģija apraksta pasākumus transporta jomā, kur, ko izskata komisija nākamajiem gadiem. Strat Beļģijā ir ambiciozi pasākumi samazināt CO2 emisijas par 90% un e, skatāmies, kā izmantot digitalizāciju, lai būtu savienojumība nākamajā līmenī. E, piekļuve, drošība, e, tie mums ir izaicinājumi, kā padarīt mobilitāti pieejamu visiem, ieskaitot attālos reģionus. Aplūkojot šīs stratēģijas saistībā ar zaļo kursu, vispirms stratēģijas eh, mērķis ir eh, virzība uz eh, tīrām, tīriem automobīļiem, runājam arī par aviāciju tirgus te, eh, attīstību, izmantojot jaunās tehnoloģijas, plašā mērogā int, infrastruktūras un izman, jaunu degvielas veidu izmantošana. Eh, eh, man ir priekšlikumi komisijas darba programma ilgspējīga attīstība aviācijā un jūras transportā. Mēs atbalstām pasākumus arī alternatīvās degvielas infrastruktūras. Tas nākamajā gadā turpināsies ar alternatīvo degvielu infrastruktūru eh, direktīvu un citiem priekšlikumiem. Otrkārt, eh, priekš 2021. gada mums jāiekļauj ilgspējīgāki transporta veidi visā transporta sistēmā. Mēs strādāsim pie jauna uh, priekšlikuma holistikai eh, pieeja, lai zaļinātu kravu transportu. Un būs specifiski priekšlikumi, ko mēs iesniegsim jums 2021. gadā. Ir svarīgi Uh, mazināt transportā emisijas, kas ļaus ne tikai dekarbonizēt, bet ļaus samazināt arī sastrēgumus. Uh, dzelzceļa koridori, kravas koridori prasa darbību, un lai veicinātu zaļā kursa mēģus. Eh, kombinētā transporta direktīva eh, mēs eh, esam diskus, disku, bijušas diskusijas padomē, kur ambīcijas nav pietiekami augstas pagaidām. Jautājums ir arī par iekšzemes ūdens ceļiem un uh, runājot par zaļo kursu, mums nepieciešams, lai patērētājiem būtu izvēle runāt par transporta veidiem un zemu emisiju maršrutiem. Eh, vajag internalizēt ārējos, ārējos eh, transporta veidu izmaksas, un es uzskatu, ka Mums jārunā arī par transporta alternatīvu efektīvāku izmantošanu, arī uh, no ogļu brīvā veidā. Un uh, mobilitāte jāveicina īpaši arī lauku apvidos. Tātad jaunā stratēģija prasa investīcijas zemu emisiju risinājumos, ieskaitot infrastruktūras, uh, Eh, bet <clears throat> daudz jau darīts, bet, eh, protams, vēl nav pietiekami nepieciešama arī koordinācija jauni instrumenti, lai mēs privāto finansējumu arī piesaistītu. Īsi vēl viens elements nākotnē - stratēģija, lai padarītu mūsu transporta sistēmu viedāku, eh, digitalizācija, transporta sistēmas efektivitāte Eh, digitalizācija ir labs jaunums videi, avī piekļuvei un drošībai. Tas avī ir jauns, eh, labs jaunums gan biznesam, gan iedzīvotājiem. Eh, šīs ambīcijas jāīsteno. Un kā jūs esat redzējuši datu stratēģijā, kas vakar publicēta, mēs strādājam pie Eiropas mobilitātes datu telpas saistībā ar viedā transporta sistēmu. Mēs esam cieši saistīti un kooperatīvi. Autonomās automašīnas, kas pārvadā pasažierus un kravas, šeit mēs esam līderu skaitā, ar no, inovatīvām tehnoloģijām. Un mums ir vajadzīgs, lai Eiropa. Uh, attīstītu šīs tehnoloģijas ātri un izmantotu tās iespējas. Ilgtspējīga un vieda attīstība. Mēs to uh, definējam, lai uh, e, pārliecin, būtu pārliecināti, ka transports būs konkurētspējīgs, lai atbildētu visiem uh, izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā, un pārdot mūs par modernu, efektīvu ekonomiku. Un tas ir tā, ir tā doma šajā stratēģijā. Man ir palikusi tikai viena minūte. Es varbūt īsi varētu parunāt par darba programmu. Tur ir tik daudz, kas bija jāpasaka. Īsi par darba programmu 2020. gadam. Mēs uh, atjaunojam autovadītāju apliecību direktīvu. Uh, uh, Tas saistīts ar uh, palīdzošajām tehnoloģijām, viedās transporta sistēmas un deleģētie akti, un kā iepriekšējā mandātā uh, mēs dalību valstīs un Norvēģijā, 27 dalību valstīs un Norvēģijā attīstām šo stratēģiju un eh, darbojamies, lai mums būtu uzticēšanās un drošība. Ir arī virkne aviācijas jautājumu. Jūs zināt, kāpēc ehm, šo joslu un šo eh, risinājumus, eh, kas nepieciešams Eiropas lidostās un nepieciešams pārskatīt pastāvošos noteikumus saistībā ar lidostām un to pakalpojumiem, jo tas atstāja ietekmi gan uz eh, ceļotājiem, gan uz transporta darbiniekiem. Brexit mūsu ap apņemšanās ir saglabāt transporta saiknes starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti arī nākamā. Um, sarunas, protams, nebūs vienkāršas, bet es varu parunāt par šo jautājumu arī detalizētāk vēlāk, ja vēlaties. Apstāšos šeit. Um, iespējams, citus jautājumus es varēšu skart, kad atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, komisāris kundze, un nekavējoties došu vārdu koordinatoriem. Katram no jums būs trīs minūtes. Tagad vārds jums. Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisārei par to, ka prezentējāt stratēģiju un patreizējo darbu. Jūs eh, pieminējāt kravas transporta zaļināšanu un šeit ļoti svarīga loma noteikti ir dzelzceļām. Tautas partijas grupa vienojās, eh, ka uh, E, Eiropas Savienības dzelzceļa tīkls varētu būt e, visefektīvākais e, risinājums transporta nozars problēmām, bet, diemžēl, tā potenciāls netiek pilnībā izmantots. Paturot prātā notiekošo automatizāciju ceļu transportā, es domāju, tuvākie gadi būs izšķiroši svarīgi Eiropas dzelzceļa nākotnē. Tādēļ jautājums ir, kā jūs nodrošināsiet to, ka tiek uh, um, atceltas uh, protekcionistiskas nacionālās normas, kas uh, kavē godīgu kon brīvu konkurenci dzelzceļa nozarē. Un kādi risinājumi ir jums prātā, lai uh, šis uh, dzelzceļa transports kļūtu par patiesu alternatīvu autotransportām? mūsu Trump komiteja noteikti jūs atbalstīs e, šajos centienos. Un tagad pāriešu uz e, vācu valodu, uzdodot nākamo jautājumu, kas man ir ļoti svarīgs. Komisārs Konze. Kad jūs apmeklējāt Tīroli pagājušajā nedēļā, jūs teicāt, ka uh, Eh, tur esošais koridors, eh, transporta koridors ir eh, visas Eiropas koridors, bet mums tas ir jāaizsargā vide arī šeit. Ja koridors piedara visai Eiropai, tad attiecīgi tam pašam vajadzētu attiekties uz visiem pienākošajiem ceļiem. Kā var izveidoties tāda situācija, ka šie pieguļošie ceļi netie, un to izbūve netiek finansēta? Jā, tiek īstenoti tikai šie vienpusējie pasākumi likumi, tad eh, tā eh, ir eh, nepietiekama pieeja. Tad, veidojot šo Brunens koridoru, mums ir nepieciešams izbūvēt arī pievedošos vai pieguļošos ceļus. Tā ir Eiropas problēma, un mums šajā risinājumā ir jāiesaista arī Šveice. Uh, Kādus pasākumus jūs grasaties īstenot, eh, lai samazinātu tranzīta eh, kustību caur eh, Šveici un lai visi Eiropā dzīvojošie varētu no tā gūt labumu? Tas pats attiecas uz vienotajām Eiropas debesīm. Tīrola ir izdarījusi visu, kas tās spēkos, un tagad tā ir jāīsteno ārkārtas pasākumi, lai nodrošinātu drošību. Līdz 2018. gadam par 32% ir pieaugusi satiksmes intensitāte. Un ko e, jūs esat e, darījuši, lai īstenot Baltijā grāmatā apsolīto 50% samazinājumu? Pagājušajā piekdienā jūs teicāt, ka to, ko esat izdarījuši Tirolē, uh, bet mēs gribam, lai mēs tīrolieši tiktu uzskatīti par patiesiem eiropiešiem un lai arī mēs tiktu iesaistīti problēmu risināšanā. Jūs nevarat atstāt eh, tīrolī vienu. Lūdzu, ievērot jums atvēlēto laiku, jo citādāk citiem nebūs vārdu, jo citi arī grib uzdot eh, vārdu. Danielsona kungs, vārds jums. Thank you. Uh, and also thank Paldies, un paldies arī mm, komisārs kundzei par to, ka ieradāties šeit un ka pagājušajā nedēļā bijāt Strasbūrā pie mums, lai apspriestu svarīgus eh, ceļu drošības jautājumus. Ja mēs vēlamies eh, sasniegt mūsu klimata neutralitātes mērķi, tad šeit ir ļoti svarīgi efektīvi izmantot ceļu tīklu, un tādēļ um, mēs uh, atbalstām to, ka jau šogad jūs nāksiet klajā ar likumdošanas ierosinājumiem attiecībā uz alternatīvās degvielas izmantošanu aviācijā. Bet es gribētu fokusēties uz vēl vienu citu jautājumu. Tas ir uh, sagaidāmā gaisa pakalpojuma regulas pārskatīšanu. Sociālistu grupai Eiropas parlamentā ļoti svarīgi, lai eh, šajā gadījumā tiktu risināti sociālie jautājumi aviācijas nozarē jo ne tikai dalību valstu ārotbiedrības, bet arī Eiropas ārotbiedrību eh, konfederācija ir vērsusies pie mums ar eh, šādu lūgumu, tad pievērst uzmanību sociālajiem jautājumiem. Tālāk mums ir jāņem vērā tas e, fakts, e, ka e, gaisa kuģu apkalpes ļoti bieži um, darbojas un uz tām tiek attiecināti um, tās valsts sociālās aizsardzības no, likuma noteikumi, kas nodarbina šīs apkalpes, bet Un, un, un tā rezultātā mēs redzam, ka ir Eiropas tiesas nolēmumi un, un Nacionālo tiesu spriedumi, kur iet pilnīgi pretējos virzienos. Tālāk mums būtu jāpastiprina noteikumi attiecībā uz um, lidmašīnu iznomāšanu uh, ar apkalpi, kopā ar apkalpi. Tad, tad eh, to uh, vajadzētu risināt arī nākamajā likumdošanā. Un vēlos aicināt komisiju pievērst uzmanību uh, tādai praksē, kad samaks tiek veikta atkarībā no veikto lidojumu skaita un arī tā saucamo uh, viltus pašnodarbinātības risinājumu izmantošanu. Paldies! Bazodijās kungs lūdzu. Muchísimas gracias. Querida komisija. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, komisārs Kundzē. Man tiešām ir liels prieks, ka jūs esat atkal šeit pie mums komitejā un uh, ar prieku arī uzklausīju jūsu priekšlikumus un man ir liels prieks, ka jūs arī uzklausat mūs. 14. novembrī jūs bijāt šeit uz uzklausīšanu. Uh, kad jūs ieskicējāt to, ko darīsiet kā komisāri savā amatā. Un toreiz mūsu kolēģi no apvienotās karalists jau bija kopā ar mums. Diemžēl Brexit ir kļuvis par realitāti, un mūsu brītu kolēģi vairs nav šeit. Un tagad mums ir sākušās ļoti saspringtas sarunas ar apvienoto karalisti, ieskaitot transportu nozari. Transporta jomā, protams, ir iekļauta arī aviācija. Un es domāju, mums ir jābūt eh, ambicioziem sarunās par šo nozari, ņemot vērā eh, gaisa satiksmi un mūsu nacionālo aviokompāniju konkurētspēju. Kā jūs varbūt atceraties jūsu uzklausīšanā šeit, es atzīmēju tās lietas, kas man likās svarīgas uh, nākotnē. Tas ir attiecības starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti aviācijā. Un šeit specifiskais Gibraltāra lidostas status ko Spānija uh, neatzīst kā suverēnu Britu teritoriju, un jūs teicāt, ceku citēju, protams, nav šaubu, ka ja Brexit notiks, tad es būšu Eiropas Savienības komisāre un aizstāvēšu tās intereses. Tagad fakts ir noticis, un tagad Eiropas Savienību sāks sarunu procesu visās jomās, ieskaitot aviāciju, un vēlos uzdot jums divus jautājumus šajā sakarā. Pirmkārt, kādas ir jūsu prognozes par sarunām attiecībā uz līgumu ar apvienoto karalisti aviācijas nozarē un kādiem elementiem obligāti ir jābūt šajā līgumā, lai eh, tiktu nodrošināta savienojamība. Spānija ir vienīgā valsts, kas ir iesaistīta šādā īpatnējā situācijā, un vai varētu būt tā, ka tiktu atzīta šīs lidostas dubultā suverenitāte, un vai tas tiks aplūkots sarunās? Paldies! Merci beaucoup, Monsieur Bossediaz. Monsieur Eder, la parole est à vous pour trois minutes. Merci, Madame la Présidente. Euh, vais... Paldies. Priekšsēdētāji runāšu vācu valodā. Sehr geehrte Damen und Herren, als österreichischer Abgeordneter steht. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Kā, um, aus, kā Eiropas parlamenta deputātam no Austrijas, man vienmēr ir bijis iespējas, ka jūsu vizīte uz Tiroli pagājušajā nedēļā šokēja cilvēkus. Patiesībā šīs vizītes laikā teiktais šokēja cilvēkus, un vēlāk tas arī parādījās mēdījos. Tas, ko jūs teicāt par kravas eh, transportu un jūsu priekšgājējs teica, ka maksas koridors ir Eiropas Savienības um, pilotprojekts. Kad jūs bijāt Austrijā, tad jūs teicāt, ka tas jums nebija svarīgi un un eh, ka eh, šī eh, Brennas blokāde šajā gadījumā nav aktuāla. Uh, Es biju Berlīnē, kad tika sagatavota desmit punktu programma, un šajā programmā komisija aicināja Austriju un Itāliju vainu pacelt ceļ, eh, šī tuneļa izmantošanas maksu, lai attīstītu pieguļošos Brenner tuneļa ceļus pēc iespējas ātrāk. Bet jūsu vizīte Tirolē, diemžēl, atstāja pilnīgi pretēju iespaidu. Tad jautājums, vai tas, kas tika pateikts 18. gadā un par ko tika lēmts 19. gadā, tas ir, ka mums ir jāierobežo eh, satiksme, jāpalielina maksa un eh, jāizbūvē pieguļošie ceļi Vācijā, Austrijā un Itālijā, ņemot vērā to, ka tas viss arī saskana ar zaļo kursu, tad, tad tāda nostāja, vai arī tagad jūsu pozīcija ir tāda, eh, kā jūs apgalvojāt pagājušajā nedēļā Austrijā. Tas ir, ka jūs um, norobežojaties no tām vienošanās un tiem lēmumiem, kas tika pieņemti 18, 2018. un 2019. gadā. Vai jūs joprojām atbalsta to, kas tika lēmts pagājušajā gadā, tātad uh, ceļa maksa un pieguļošie ceļi. Paldies, tālāk nākamais uh, runātājs trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāras kundze. Pasaule mainās un uh, mēs cenšamies uh, kļūt eh, ilgtspējīgāki, un mūsu pilsoņi mainās daudz ātrāk nekā mūsu politika, un tas attiecīgi noved pie tā, ka mm, tūkstošiem un miljoniem cilvēku grib ceļot ilgtspējīgāk, videi draudzīgāk. It īpaši Zviedrijā eh, viena no straujāk augošajām eh, Facebook grupām ir um, dzelzceļa brīvdienas, kur eh, cilvēki apspriežas, eh, kā iegādāties eh, um, biļetes pēc iespējas lētāk, kādi ir efektīvākie maršruti un tā tālāk. Un daudz ir sarūktināti par to, ka politiskā sistēma neatbalsta šādu ilgtspējīgāku ceļošanas veidu. Līdz ar to divi jautājumi. Pirmkārt par uh, pārobežu biļetēm. Uh, Daudzās vietās pilsoņiem, cilvēkiem ir grūti nopirkt, biļ, eh, ir viegli nopirkt biļeti no vienas pilsētas uz otru, bet ja cilvēki vēlas iepriekš eh, nopirkt eh, biļeti maršrutā, kas čērso vienas dalībvalsts robežu vai kur ir iesaist ceļojumā, ir iesaistīti vairāk operatori, tad šādas biļetes iegāde ir apgrūtināta. Un tagad mēs par to spriežam trialogā par dzelzceļa pasažieru tiesībām, un es gribētu dzirdēt no komisāras kundas, ko komisija grasās darīt, e, kādi komisijai būs e, priekšlikumi, lai cilvēkiem būtu vieglāk um, pasūtīt e, biļetes tieši šādos starptautiskos maršrutos. Tālāk Tālāk, nakts vilcieni. Mm, mm, daudzi mm, gribētu e, to darīt, bet šādas investīcijas ir riskantas. Ko komisija darīs, lai operatoriem būtu vieglāk piedāvāt e, peļņu nesošus e, šos nakts braucienus ar vilcienu? Paldies! Paldies! Tālāk Zlatovska kungs, labrīt, un tagad vārds jums trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Godātā komisāras kundze, man tiešām ir prieks, ka var uzdot šos jautājumus, bet gribētu vēlreiz atgriezties eh, pie uh, eh, iepriekšējās sasaukumā uh, risinātās uh, šīs. Uh, Eh, ilgtspējīgās transporta pakets. Tagad mēs, protams, arī eh, runājam par šo zaļo kursu, un deviņu valstu grupa eh, ir pieņēmusi dokumentu attiecībā uz transporta paketes normu piemērošanu, un tad ir eh, mērķis samazināt eh, emisijas vairāk par 30%, eh, un šeit tiek runāts arī par kabotāžu un pārvadājumiem Eiropas iekšienē. Vai jūs uh, Es, es zinu, kāda ir jūsu nostāja, bet vai jūs esat runājusi par šo jautājumu ar Timermans kungu? Kāda ir komisijas, Eiropas komisijas pieeja šajā jautājumā? Un vēl gribēju uzdot jautājumu par šo ietekmes novērtējumu, ko jūs pieminējāt. Kad jūs to veiksiet? Tāpat mēs daudz esam runājuši par eh, ceļu drošību arī pagājušā nedēļā Strasbūrā, un jūs arī tur bijāt, un šodien arī jūs par to izteicāties. Jūs runājāt, ka ir jāsamazina ne, negadījumu skaits un eh, bojā gājušo skaits uz ceļiem visā Eiropā, bet atsevišķās dalību valstīs šī statistika ir eh, daudz eh, šausminošāka nekā citviet. Vai jūs esat eh, iecerējusi tādus mērķtiecīgus pasākumus tieši tajās valstīs un tajās vietās, kur visvairāk ir šo negadījumu? Tālāk arī šeit tika pieminēta alternatīvā degviela, ko varētu izmantot aviācijā, bet šī degviela ir kaut kur jāražo un bez tam ir nepieciešams eh, veidot instalācijas, eh, tās eh, uzpildīšanai un tā tālāk. Vai komisija ir paredzējusi finansējumu investīcijām šajā jomā, šādā infrastruktūrā, lai šīs degvielas varētu ražot, kā arī tirgot un uzpildīt? Paldies! Merci beaucoup, monsieur Zotoski. Paldies, Latovski kungs, Katoras kundze ir nākošā. Jā, manē. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es uh, priecājos jūs redzēt mūsu vidū. Jūs jau norādījāt, ka uh, kādi ir galvenie principālie jūsu stratēģijas uh, punkti tiesiskums, piekļuve, labākas izmaksas, lētāks transports un tā tālāk. Vai jūs domājat par izolētiem un tādiem atrautiem reģioniem? Ir saikne starp uh, nacionāliem Eiropas uh, transporta tīkliem uz šiem attālinātajiem reģino, reģioniem, un tas ir ļoti svarīgi šiem izolētiem reģioniem, lai varētu tie izdzīvot ekonomiski un demografiski, īpaši tas attiec uz salām. Uh, Uh, aviotransports, kas uh, ļauj savienot uh, vis tālāk esošās valstis ar Eiropas centru. Nu, tām tas ir vienīgais veids, kā tad, teiksim, no Lisabonas uz Dublinu aizlido, no Atēnām uz Briseli vai no Maltas uz Kipru, kā lai dodās. Uh, Eh, caur Parī, eh, Parīzei, Berlīnai, citām pilsētām tas ir eh, savādāk. Nu tā, tad mums ir nepieciešams labas transporta alternatīvas un kā jūs paredzat pielāgot savu gaisa transporta stratēģiju, lai kaut kādā veidā mm, negatīvi neskartu šo piekļuvi attālinātiem reģioniem. Un, un visbeidzot Vai jūsu stratēģija pārēdz veicināt arī elektrisko transportu, kas nodrošinātu labāku gaisa transporta ilgspējīgu maziem attālumiem? Un varbūt, ka te varētu būt kāds risinājums tieši mūsu salām. Paldies eh, koordinatoriem, paldies, eh, ka uzdevāt šos jautājumus, Valienas kundze. Jums tagad dodam četras minūtes atbildēt uz eh, visiem šiem jautājumiem, un pēc tam tad turpināsim ar jautājumiem. Paldies priekšsādātāji. Nu, es varētu daudz ilgāk izteikties atbildot uz šiem jautājumiem, jo tie ir par ļoti svarīgām tēmām un uh, sektoriem un fundamentāli svarīgu likumdošanu. Daudzi deputāti atsaucās uz dzelzceļu. Dzelzceļš, protams, ir ļoti būtisks zaļā kursa uh, skatījumā. No vienas puses mēs uh, šobrīd īstenojam ceturto dzelzceļu pakotni un uh, Eh, mēs tagad novērtējam, eh, kur ir nepieciešami pasākumi, kur ir sastrēgumi, kāds ritošais sastāvs nepieciešams, pārobežu satiksme. No tāda visi šie elementi tiks risināti, ja mm, eh, pirmo dzelzceļa pakotņu elementi tiks īstenoti. Tā, tad mēs to vispirms izvērtēsim. Un skatāmies uz ērtēmēs e kas šobrīd nu, jau tiek izvērsts, un skatīsimies, vai mēs varam nodrošināt uh, Eh, šo satiksmes menedžmentu pārvaldības sistēmu, jo arī tādā veidā mēs varēsim gludāk eh, nodrošināt eh, savienojamību vilcienu transportu izmantojot. Tā tad tas bija pār dzelzceļu tik tālu. Atvainojos, saka komisārs kundze par uh, Brenner tuneli. Jā, es pagājušā nedēļas nogalē apmeklēju Brenneru koridoru īpaši, jo tāpēc, ka tas ir viens no tādiem ļoti būtiskiem elementiem infrastruktūrā Eiropā. Tas ir ziemeļa dienvidu koridors, tas uh, dod eh, pieeju uh, Vācijas precēm virzienā uz dienvediem un Itālijas precēm virzienā uz uh, centrālo un ziemeļa Eiropu. Tātad tas ir tāds ļoti svarīgs punkts un uh, tur nedrīkst būt uh, kaut kādi sastrēgumi uh, kravu plūsmai. Uh, Daudz jau ir runāts par uh, ietekmi uz vidi, uh, par uh, satiksmi pa šo koridoru, tāpēc mēs esam paredzējuši līdzekļus šim pamatu tunelim šis bāzes eh, tunelis, tā izbūve notiek eh, ļoti labi atbilstoši. Gribu te uzteikt Austrijas un Itālijas eh, iestādes, jo viss notiek pēc grafika. Jā, ir zināms diskusijas par piekļuvas ceļiem, maršrutiem, bet šie piekļuvas maršruti, nu jāsaka, ka Itālija atkal Uh, ievēro grafiku gandrīz vai, un uh, Vācija, īpaši Bavārijas reģions, uh, šobrīd meklē labākos ceļus, bet tā nav negatīva nostāja, viņi nav paredzējuši radīt kādu kavēšanos. Mēs protams, gribam zināt, kad būs konkrēta darbība un kad viņi sāks, bet tas nenozīmē, ka tunels nav gatavs un viņi nav gatavi. Esmu apņēmības pilna šo jautājumu papētīt, aplūkot un kopā visi radīsim risinājumu vislabākai piekļuvai. Man ir prātā vesels pasākumu kopums un maksa par šī koridora izmantošanu iespējams būtu labākais risinājums, lai regulētu satiksmes plūsmu Brennera koridorā. Tāpat es arī ļoti skaidri norādīju, ka vienpusēji risinājumi, lai ierobežotu satiksmi, ko pieņemtu reģionālās varas iestādes, nu, tas nav pieņemams Eiropas koridoru līmenī, jo šodien tā būs Tirola, rītā vēl kāds cits reģions, kas, piemēram, uzskatīs, ka uh, pārāk daudz, smagās mašīnas brauc cauri, un eh, nu, tad eh, līdz ar to beigsies Eiropas Savienība un iekšējā mm, transporta pārvietošanās. Nu, tas būs skumji, un jūs man piekritīsiet, ja visi reģioni tagad sāks uh, izteikties, uh, mums tas nepatīk, jo ir pārāk daudz transporta, nepieciešama alternatīva maršruti. Nu, tas nav pieņemami. Un Attiecīgi esmu pārnājis visu ar trīs ministriem. Tā tad um, mums ir uh, pasākumu kopums, ko es esmu ierosinājis, likus uz galda, mēs esam uzsākuši sarunas. Mēs noteikti varam pieņemt uh, ļoti labus uh, pasākums, lai nodrošinātu labu satiksmes plūsmu caur Brenner tuneli pa Brenner koridoru, bet, godīgi sakot, um, Man neviens nenāca īpaši pretī runāt par šiem ierobežojumiem, ko grib uzlikt Tirols eh, reģionālās iestādes, un tāpēc mēs turpinam sarunas, esam iesaistījušies ar Tirols reģionu sarunās. Šeit eh, mēs eh, parlamentā tik daudz esam dzirdējuši, ka kompromiss, kāds grozījums var būt izšķiroši svarīgs, lai rastu risinājumu. Nu, tāpēc varbūt ar šādu pieeju arī darbosimies. Mums nevajag kāru, mums nevajag konfliktu, mums vajag risinājumu. Atvainojos, ka tik gara, bet man tas bija jāpasaka. Alternatīvas eh, aviācijas degvielas, jā. Arī tas ir mūsu jauno pasākumu eh, kopumā jādomā par um, dekarbonizāciju un um, lidojumu pārvaldību un tā tālāk, jānodrošina, lai ir um, tīrāks, vidē draudzīgāks lidmašīnas. Es domāju, ka tas ir ne tikai rūpniecības stratēģijas jautājums, jo mums te ir jāsaliek uh, kopā energo nozara un citi sektori, tā lai mums būtu pietiekami daudz alternatīvas ilgspējīgas degvielas aviācijai, lai panāktu kaut kādu labāku rezultātu. Arī to mēs pētam, un arī te esmu gatava sadarboties ar komisāru Bretonu kungu un tīri no energo perspektīvas raudzīties, kādā veidā mēs varētu veicināt, atbalstīt alternatīvu aviācijas degvielu izmantošanas sākšanu. Tālāk sociālajie jautājumi un apšaubāma prakse eh, par pašnodarbinātību kādos uzņēmumos. Jā, ļoti labi apzinos situāciju. Mums ir bijuši kontakti ar eh, aviācijas eh, sektoru. Mēs zinām šo praksi. Sadarbojamies ar aviācijas uzņēmumiem šajā jomā. Tas, kā nodarbinātība tiek nodrošināta veikta, nu, tas ir eh, dalību valstu kompetences jautājums, bet mums nepieciešams domāt par drošību, tā ka no drošības perspektīvas ir jāraugās tāpat arī darba apstākļi šām jaunajām nodarbības nātības formām, pilotiem, gaisa kuģu apkalpēm. Tātad arī no šī redzes viedokļa mums ir jāskatās un noteikti sazināsimies ar jums un dosim vairāk informācijas, kad būsim apstrādājuši informāciju par visām šīm darbā pieņemšanas praksēm. Tātad mums ir jāsazinās vēl ar darbā pieņemšanas aģentūrām, jāizanalizē līgums un tā tālāk. Brexits sarunas notiks, tuvojas aviācijas sektorā Tas ir ļoti būtiski, bet visā visumā ir svarīgi, lai visas eh, dalībvalsts un mēs visi paliekam vienot šajās sarunās, lai pārstāvētu kopīgas intereses. Un, protams, mums ir jāpārstāv Eiropas intereses šajās sarunās. Tās ir intereses, kuras eh, var būt savietojams ar apvienotās karalists interesēm. Runāt par ekonomisko attīstību, labu sadarbību visās jomās, Aviācijas eh, ziņā es negribu te skriet pa priekšu kādiem diskusiju rezultātiem, bet mums ir jāraugās, eh, ko var izdarīt, panākt Eiropas līmenī, cik ātri mēs varētu virzīties uz priekšu šīs diskusijas notiks. Es zinu, ka komisārs disku, sarunvedējs Barņiekungs, viņš ieradīsies un uh, informēs parlamentu pirms katras sarunu raunda. Es darīšu to pašu. Mums būs tehniski cilvēki no DG Move. Viņi būs visu laiku klāt kopā ar šo sarunu vešanas komandu, lai mēs šīs kopīgās intereses paturētu savā redzeslokā. Attiecībā uz multibiļetēm un uh, pasažieru tiesībām. Tā tad Dalunda jautājums. Pirmām kārtām, eh, tas ir jautājums par šādu biļušu izsniegšanu un tālāk par datu kopīgu izmantošanu ir jautājums, jo jānodrošina tas, lai dati tiktu izmantot valstoties uz uzticību un eh, mēs eh, definēsim datus, kurus kopīgi var izmantot privāti un publiski operatori. Tātad valstoties uz šo tad šāda veida biļetes, šīs multibiļetes, tātad daudziem vairākiem savienotiem braucieniem varētu tikt izdotas. Mums ir bijis pētījums eh, par šo jautājumu. Šobrīd mums ir eh, tāds secinājums, ka mums ir nepieciešami tādi nesaistoši pasākumi, arī likumdošanas pasākumi, bet tas ir ļoti svarīgi, kā jūs teicāt, eh, nākotnē. Nu, burtiski vēl vārdu par mobilitātes pakotni. Zlatovska kunga uzdotais jautājums. Tā tad mobilitātes pakotne. Tas ļoti pozitīvi uzlabo šo strādājošo sociālo aspektu, un par to mums ir jādomā, tas ir jāatbalsta no otras puses, kā jūs zinat, kolēģija un arī Timermans kungs, jo jūs prasījāt, kāds ir viņa viedoklis. Tātad eh, koordinācijā, koordinējot zaļo kursu, mēs vienojāmies, ka tās normas, ko nav izvērtējusi komisija sākotnējā priekšlikumā un par kombinēto transportu, eh, ka ir aizdoms, ka tur varētu būt neatbilstības zaļajām kursam. Tā tad eh, šī doma vēl radīt papildus emisijas eh, vai tas, ka varētu notikt kropļojumi iekšējā tirgū. Tā tad uz to norāda Eiropas komisija. Mēs šobrīd veicam ietekmes novērtējumu. Mēs šobrīd definējam metodoloģiju, jo mēs gribam, lai šis pētījums būtu ar pilnīgu datu kopumu un lai tie būtu noderīgi, izvērtējot šo pasākumu efektivitātu un noderīgumu. Tā tad tas no vienas puses un uh, Uh, Otradien es tikos ar deviņiem transporta ministriem no deviņām Eiropas valstīm, uh, kas bija ieradušies ar pētījumiem un skaidroju stāstīju man un Timermans kungam par uh, šo pasākumu ietekmi uz mobilitātes pakotni, kā tas ietekmē transporta operators, valstu budžetus un tā tālāk. Tā tad mēs tiešām kontrolējam šo procesu un jūs saņemsiet informāciju un mēs stāstīsim jums par jaunāko situāciju, kad mēs saņemsim šādus jaunus elementus. Jūs prasījāt par laika grafiku. Mēs gribam, lai pirmkārtām būtu labs eh, ietekmes novērtējums un laika grafiks, eh, protams, ir svarīgs, lai tas būtu pirms stājas eh, šīs normas spēkā, tā ka mēs joprojām par to runājam, cik ātri tas būtu iespējams. Tālāk. Šie attālinātie reģioni, kontūras kundzes jautājums. Jā, es arī uzskatu, ka tam ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo cilvēkam ir jābūt, eh, jānodrošina šī savienojamība mm, ekonomiski un tīri viņu dzīves eh, nodrošināšanas nolūkos. Eh, tā tad ir nepieciešama šī savienojamība, savietojamība. No otras puses, jūs runājat par elektriskām lidmašīnām. Nu, tā, es domāju, ir nākotne mazākām lidmašīnām, Mm, tā varētu būt iespēja, ka tās varētu būt elektriskas, un es domāju, ka nozare dos savu ieguldījumu šādā veidā zaļinot, izmantojot mazākas un elektriskas lidmašīnas, arī biznesa lidojumiem un atpūtas lidojumiem. Liels eh, paldies, komisārs kundze, mēs tagad turpināsim eh, jautājumu uzdošanu. Uh, Eh, mobilitātes pakotne, pat, ka tur nepieciešama pētījuma, mēs apzināmies eh, šajā komitejā, ka tā ir eh, pasākuma pakotne, ko jūs trīs gadus esat izskatījuši, un ir bijušas smagas sarunas, tā ka mēs, nu, virzīsimies uz priekšu, lai kas notiek, tā ka mēs gribam, lai pavisam ātri mēs nonāktu pie kaut kāda risinājuma, pat ja jūs tagad veicat šos pētījumus paralēli. Un tagad Delī kungs, kurš nav mans nekāds radinieks vai brālēns. Paldies, priekšsādātāji! Jā, tas tiešām ir joks, kas nenoveco. Es atvainojos, eh, komisārs kundze, bet eh, man, ņemot vērā jūsu teikto par mobilitātes pakotni, ir jāsaka, nu, man rodas jautājums, vai nebūtu loģiskāk Kaut gan padomi, ja pareizi, ja, ja, ja pareizi saprotu, šobrīd apstiprina otro lasījumu, ja es nemaldos, ja nekļūdos. Tā tad, ja mums ir šādas bāžas un Eh, acīm redzams, ka te likumdošanas ziņā ir tāda būtisks jautājums. Eiropas Savienībā ir nepieciešami kvalitatīvi likumdošanas akti, un ja ir viena trešdaļa dalību valstu, kuras jau ir paudušas savas šaubas, un iespējams, ka tās apstrīdēs eh, visu šo lietu tiesas eh, tiesā, nu, man liekas, mums vajadzētu izvērtēt, vai Tātad šīs eh, bāžas, un eh, jūs jau teicāt, ka jūs veiksiet ietekmes novērtējumu, nu, ir nepieciešams eh, tomēr virzīties uz priekšu, pabeigt šo likumdošanas procedūru, un mm, ceram, ka līdz spēkā stāšanās datumam būs kaut kādi rezultāti, un tad tas viss notiks. Un dalībvalstis, nu, tām būs jāsāk šī īstenošana, vai vismaz jāgatavojas īstenošanai pārejas periodā kaut kam tādam, kas varētu mainīties. Dalīkungs, jums laiks ir pagājis, saka priekšsēdētāji. Hertoga kungs, uh, lūdzu, viena minūte. Paldies, komisāras uh, kundze, paldies par visiem jautājumiem, uz kuriem atsaucāties. Manuprāt, uh, jūs jau runājat par svarīgākajām tēmām, un tas tikai parāda, ka jums ir, jūsu komandā ir labi eksperti, arī no parlamenta puses labi eksperti ir jums riņķi. Uh, Bet gribu atkārtot, pieskarties tam, ko jūs teicāt par aviācijas eh, degvielu. Tas ir svarīgi mums, eh, Eiropas parlamentam, lai sasniegtu klimatiskajā ziņā izvirzītos mēķus. Vai tiešām tā ir, ka eh, šī direktīva ir jāiekļauj tādā plašākā regulējumā? Tādas baumas es dzirdēju šīs nedēļas sākumā. Un otrs jautājums. lielais emisiju apjoms no blīvi apdzīvotajām zonām, pārsvarā lielām pilsētām. Vai jūs kaut ko plānojat attiecībā uz viedām pilsētām, viedu pilsētu risinājumiem? Tātad kaut kas tāds, ko mēs varētu atbalstīt Eiropas Savienībā. Paldies, Aptiena kungs. Paldies, priekšsādātāja komisārs kundze. Jūs teicāt, ka jūsu vadošie principi ir ilgspējīga, vieda, konkurētspējīga mobilitāte. Tur pilnībā piekrītu. Ja mēs to attiecinām uz aviāciju, tad eh, labākais, kā izvairītos no CO2 emisijām, būtu nodrošināt, lai ir mazāk sastrēgumi un um, apbraukšanas maršruti. Jūs jau runājāt par nišu eh, regulējumu eh, Šai sakarībā mans jautājums ir tāds, kā jūs gribat virzīties? Dosie ir ļoti vecs, jau no 2012. gada, īpaši kustība nav tur notikusi. Vai jūs gribat to tā aktualizēt kosmētiski, vai jūs pēc būtības veiciet pārskatīšanu, kāds ir jūsu plāns šajā jomā? Otrām kārtām, domājot par sastrēgumiem un apbraukšanas maršrutiem, mēs zinām, ka Eh, tas ir vajadzīgs, kādi ir konkrēti pasākumi, ar kādiem jūs domājat, jūs varētu atbloķēt eh, pa, situāciju padomē, jo šī blokāda notiek ne nu jau kāds pāris gadus, un tas attiec ne tikai uz Gibraltāru. Eh, kā jūs gribat, domājat, izmantot infrastruktūru, jo, ja viena sistēma nevar savienoties ar otru sistēmu, tad tas nedarbojas. Kā jūs gribat palīdzēt šajā izvēršanā, realizēšanā? Un trešais jautājums par alternatīvām degvielām. Kā jūs nodrošināsiet ka jā, pat ja mēs ražojam vairāk alternatīvās eh, degvielas, kā aviācija saņems savu daļu, jo mums ir nepieciešamas alternatīvas degvielas, ja jūs gribat, lai būtu zaļa šī lidošana. Šanta Terkundze, jums vārds tagad. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisāris kundze. Es gribētu uzstāt uz sociālajiem jautājumiem darbiniekiem transporta jomā. Jārīkojas, manuprāt, ātri. Ir mobilitātes pakotne, uh, un uh, ceļa uh, darbinieki, kuriem ir nedroša sociālā situācija. Viņi sas, uh, ceļu nozare saskaras ar konkurenci, vadītāji, kas nāk no valstīm, uh, kas ir ārpus Eiropas Savienības, Moldāvija, uh, Krievija, Ukraina, Filipīnas, uh, Kazahija ir vēl nestabilākā stāvoklī. Um, um, Jūs nu pat kā runājāt par drošību, un tas arī iekļauj šajā jautājumā. Otra svarīga problemātika - aviācijas e, personāla un pilotu sociālā situācijā. Kā es vairāk kārt komitejā esmu teikusi, ir degradējoši un necienīgi līgumi, kas izplatījušies aviācijas sektorā, e, darbinieku nosūtīšana uz citām valstīm, īstermiņa līgumi, e, iz, trešo valstu ekipāžu izmantošana. Arī šeit rodas sociālā nedrošība. Komisāres kundze, šie svarīgie jautājumi ir tie, kur mēs gaidām konkrētu darbību. Paldies! Paldies, Tilmecas kundze, vārds jums! Paldies, priekšsādātājs kundze, runāšu šoreiz franciski. Man ir jautājums par lielajiem produktiem, ko lieliem projektiem, eh, ko turpina atbalstīt, kaut arī tie um, ne, slikti ietekmē vidi. Eh, Liona Turīna ātra vilciens šķiet, ka ir prasīts pagarināt subsīdiju piešķiršanu um, šajā posmā, un šeit ir uh, subsīdiju konvencija, vairāk nekā 800 miljoni eiro. Uh, š, Mēs vērsāmies eh, šeit tiesā, arī eh, jautājums palika bez atbildes. Mēs uz, eh, uzrakst, uzdevām rakstisku jautājumu, un tad jautājums, vai šī ir pamatota informācija, vai jūs varat dot pozitīvu atzinumu šai jaunajai pagarināšanai, un ja jā, tad tas ir pretrunā ar principu use it or lose it Eh, un eh, pretināt procedūru. Tas ir pirmais jautājums. Es gribētu eh, arī par ceļu drošību uzdot otro jautājumu. Jūs sākāt šodien savu uzstāšanos, minot savu vizīti Stokholmā. Un es tomēr nedzirdēju konkrētus priekšlikumus ceļakārti, diferencētu pieju. Uh, runājot par eh, vājākajiem dalībniekiem šai satiksmē, riteņbraucējiem, gājējiem, kāda, eh, kāda eh, šeit ir jūs vīzija 2030. gadam? Taks, kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāris kundze, es gribētu runāt par kuģniecību, kas rada ļoti daudz emisiju un piesārņo. Eh, protams, šeit ir starptautiskās jūrniecības organizācijas standarti, tas ir labi, bet tie nav pietiekami augsti mērķi, eh, un, un to bieži vien arī bloķē. Un tad līdz ar to man divi jautājumi. Kādi konkrēti leģislatīvie pasākumi ir plānoti jūrniecības sektorā? Un, uh, Vai Timermansa kungs arī atbalsta šos pasākumus arī ITS jomā. Tagad jūrniecības sektors bieži vien pārvietojas uz Ķīnu, un uh, tur ir lētāks darba spēks. Es uzskatu, ka darba vietas Eiropas Savienībā var tikt radītas caur ilgspējīgu transportu. Kā jūs plānojat saglabāt transporta sistēmā darba vietas Eiropā? Paldies! Paldies, Šulca kungs! Vārds jums! Eh, komisāres kundze, paldies, ka esat šeit. Man ir trīs īsi jautājumi. Ceļu satiksmes drošība. Jūs minējāt virkni ideju un mērķu, bet es neko konkrētu nedzirdēju. Vai jūs varētu dot trīs, četrus konkrētus piemērus pasākumiem, ko vēlaties īstenot? Eh, protams, īpaši neiedziļinoties detaļās. Tālāk, lauku apvidī. Te bija runa par zaļo kursu jūsu mērķiem, bet joprojām saglabājas problēma. Jūsu risinājumus var viegli īstenot pilsētās, bet lauku apvidos tas ir daudz grūtāk. Eiropā ir daudz lauku teritoriju. Teiksim, pilsētās, kur ir tūkstoši iedzīvotāji, nav nepieciešamo infrastruktūru. Kas šajā sakarā zaļāk kursā ir paredzēts. Jūs runājat par digitalizāciju. Uh, ir ļoti daudz problēmu dažās dalību valstīs. Uh, piemēram, ierodoties Briselē, ir zonas, kur desmit minūšu laikā nevar izmantot mobīlo telefonu, un arī šeit, manuprāt, ir uh, daudz darāmā. Bildaujas kundze, vārds jums. Paldies! Sveicam jūs šeit, komisāras kundze. Jūs cieši sadarbojaties ar mums, un es sākšu ar mobilitātes pakotni, kas prasa daudz pūļu, daudz laika, lai nonāktu pie rezultāta. Un tagad es jūtos, mēs jūtamies diezgan pārsteigti, pēc tā, ko jūs mums teicām. Vajag piemērot eh, mobilitātes pakotni kopumā. Protams, visi tam piekrīt, bet um, um, mums, teiksim, Nīderlanda ir paziņojusi kopš 1. marta piemēros vienpusējus pasākumus. Francija, Vācija, Itālija to ir darījušas, un tad komisija atkāpjas, <clears throat> atsauc savas sūdzības. Uh, Eh, mobilitātes pakotnes eh, kontekstā. Ko jūs varat teikt par Nīderlandi, eh, kas no 1. marta piemēros pasākums, kas ietekmēs visus Eiropas E, visu Eiropu. Analizēsim tālāk arī ietekmi, kas var būt e, piemērošanas ziņā nākotnē. Otrakārt, es piekrītu mērķiem, kas ir nosprausti, bet ja mēs vēlamies veikt noteikumu ietekmes izvērtējumu, tad jāskata prioritārie Eiropas projekti kas eh, piemērojami eh, pierobežas zonās eh, un jāprasa no dalību valstīm, lai tās ievērotu projektu īstenošanas termiņus. Ja mums nebūs infrastruktūra, mēs nevarēsim sasniegt mūsu mērķus. Tālāk. Direktīvas izmaiņas. Vai ir virzībās šajos jautājumos? Uh, thank you very much. Uh, paldies. Diemžēl mums bieži vien nav pietiekami laika pabeigt savu uzstāšanos, un uh, man, man Austrijas kolēģis nesniedz pilnu informāciju Brenderes gadījumā. Ir atbrīvojumi no ierobežojumiem Un tad tiek, teiksim, zvanīts Itālijas uh, uzņēmējiem, neuztraucieties par Brenneru, uh, tāpēc, ka jūs varēsiet izmantot Brenneru. Bet jautājums ir, ik viens uh, saprot katra argumentus. Mēs saprotam tiroliešu argumentus Brenneres gadījumā, bet Itālijas pusē ievēro grafikus Mēs strādājam, lai censtos īstenot darbus Brennera tuneļa gadījumā, un es domāju, ka Itālijas valdības šī nākamā citas būs gatavas atbalstīt to. Tas, protams, ir grafiku jautājums, termiņa jautājums, jo šie koridori, šis jautājums. Un es domāju, ka es esmu optimists. Mēs varam atrast risinājumu nu, līdz, teiksim, 28. gadam, nu, līdz 27. Tas būtu nedaudz dīvaini, ja preces, teiksim, problēmā var tikai pārvietoties pāri elpiem. Paldies! Nakta galas kundzei! Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāris kundze. Man ir īsts jautājums par starptautisko aviācijas nolīgumu. 2018. gadā komisija saņēma mandātu, lai uzsāktu sarunas par visaptverošu uh, eh, aviācijas nolīgu. Eh, tagad ir bijuši divi sarunu raundi. Vienlaikus ir skaidrs, ka ilgspējība ir viena no jūsu prioritātēm, un Es domāju, ka Eiropas aviācijas industrija eh, vēlas dot savu ieguldījumu. Ir eh, grūti šo ekoloģisko pēdu samazināt, bet tas jādara. Aviācijas sektors ir globāls, ne tikai Eiropas sektors, un spēles laukumā ir arī trešās valstis. Un visu laiku tas ir nepieciešams sadarboties. Vai jūs uzskatāt, ka vides klauzula jāiekļauj ar attiecīgajiem standartiem, kas, kā tas iekļauts zaļajā kursā Eiropā un Omānas gadījumā, piemēram, tālākajās sarunās ar Eiropas komisiju. Paldies, dārgie kolēģi, man jādodas prom. Ja mani aizstās mans kolēģis Šulca kungs, vispirms eh, komisāris kundze, paldies, un man ir divi jautājumi. Vai komisija atsāks um, dzelzceļa saturu? Eh, eh, Tā tad eiro viņietes jautājums, vai tas arī būs zaļā kursa kontekstā, vai tas būs ātri un kad? Otrs jautājums. Etiena kungs jau to minēja. Aviācijas jautājums. Vienotās debesis finansējums, mēs runājam par nodokļiem un tā tālāk, vai šie pasākumi ir jūsu uh, uzmanības centrā. Un parlaments ir veicis savu darbu, mēs turpināsim, un būs otrais lasījums. Jums ir pamatoti uzdoti jautājumi, bet uh, parlamenta darbam jāturpinās. Eh, dārgie kolēģi, es jūs um, nododu Šulca kunga rokās. Uz drīzu tikšanos! I'm waiting for guidance from Mr. Schulz. Eh, gaidu Šulca kunga uh, vadlīnijas.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 Mēs nedaudz kavējamies, mēs turpinām, tāpēc došu vārdu Paulus skundze. Really sorry, must... Paldies, priekšsēdētāji, es atvainojos, bet man ir jāatgriežas pie Brenner tuneļa jautājuma. Es nesapratu. Jūs teicāt, ka tiek ierosināts paaugstināt izmantošanas maksu kā risinājumu, tajā pat laikā jūs teicāt, ka jūs nevarat akceptēt vienpusējus reģionāls risinājumus, bet es uzskatu, ka nodevs palielināšana būs vienpusējs pasākums kā vēl to aprakstīt. Eh, bez tām es nebiju Tirolē, kad jūs tur bijāt, komisāras kundze, un es neko nevarēju atrast ziņojumos, bet Kādi ir tie pasākumi, ko eh, jūs esat atnesusi līdz savā groziņā? Man ļoti interesētu tas. Un otrkārt, eh, par alternatīvajām degvielām es uzskatu, ka alternatīvās degvielas piedāvā tikai ierobežotu uh, risinājumu, jo mums ir jādomā par to, ka ir jāatvēl telpa dabai un vietai, kur audzēt pārtiku. Vai mums nevajadzētu drīzāk ierobežot uh, šādu lielu attālu transportu izmantošanu? Paldies! Uh, es gribu aicināt jūs ievērot atvēlēto laiku. Paldies komisārs kundzei, kura paliks eh, vēl šeit pāris minūtes. Garsies kundze, lūdzu, vārds jums tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Komisārs kundzei vēlos atgriezties pie jautājuma par aviācijas sektorā strādājošo tiesībām un sasaistīt to ar aviācijas drošību. Man šķiet, ka tā ir problēma, kas e, e, piekrīt e, Eiropas Savienības kompetencē. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienības mēroga risinājums. Darba apstākļi nedrīkst ietekmēt pasažieru drošību. Es saprotu, ka jūs strādājat uh, ciešā sadarbībā ar uh, gaisa drošības aģentūru, ar aviācijas drošības aģentūru, bet es nezinu, vai Tas eh, ietver arī kolektīvo līgumu jautājumus, kas notiek atsevišķās um, avio kompānijās, kad uh, atsevišķiem cilvēkiem tiek piespiest strādāt arī tad, ja viņi ir slimi um, un tiek eh, piespiedu kārtā likts eh, viņiem izmantot eh, pašnodarbināto līgumus. Ko jūs darīsiet, lai nenotiktu tirgus izkropļošana, izmantojot sociālo dempingu. Paldies! Paldies, kolēģei! Tālāk Novakov kungs lūdzu. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Es zinu, komisāri, ka jūs jau vairāk kārtīgi pieminējāt mobilitātes pakotne, bet gribu vaicāt par jūsu gatavību pieņemt mērķtiecīgu likumdošanu. Es, protams, atbalstu zaļās idejas, zaļo kursu, bet es neredzu īsti kā tas sasauksies ar ierosināto likumdošanu, tad vai būs uh, pagaidu likumdošana. Tālāk Mišela kungs teica, ka uh, šī likumdošanas priekšlikumi ir sagatavoti sadarbojoties ar komisiju un padomi, bet uh, Par 35% ir eh, samazināts eh, finansējums Connecting Europe eh, fondām, kas patiesībā ir pat par 10% mazāk nekā esošais finansējums. Kā tas var būt, ka tas, kas tiek piedāvāts, absolūti nesakrīt ar mūsu ambīcijām TNT tīkla kontekstā? Paldies tālāk. Nākamais Ferberkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundze. Vēlos jums pateikt. Pateikties par to, ko teicāt Tīrolas sakarā. Jūs pateicāt to, vien, to visu viennozīmīgi un skaidri. Komisija atbalsta Eiropu, gan tās eh, avangārdu, gan centru. Uh, Bet tajā pat laikā vārdu vide nedrīkst ļaunprātīgi izmantot, lai mm, lietotu to publicitātei. Es nesaprotu, kā piedāvātais risinājums uh, dod labumu videi, tādēļ gribu vaicāt, kad jūs apturēsiet šo vienpusējo pasākumu. Paldies! Paldies Ferberkungam!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 lai šis viss darbs uh, turpinātos, uh, jo mēs tā kā sakam, ka mēs gribam zaļu pārēju uz uh, tīru transportu, bet tāpat laikā mēs pieņemam to, ka smagās mašīnas maš nedēļām brauc pārvietojas tukšas. Es domāju, ka mums ir nepieciešams lietu izvērtējums pirms mēs pieņemam galīgos lēmumus. Un es arī gribētu uzdot jautājumu, kas papildina Danielsen kungu teikto. Eiropas uh, aviācija. Šajos pēdējos gados mēs esam konstatējuši negodīgu konkurenci uh, darba apstākļus, kas ir pazeminājušies, uh, mazāk drošības. Uh, man šķiet, ka komisijai vajadzētu nākt klajā ar jaunu tiesisko regulējumu, lai eh, pieliktu eh, punktu eh, šiem negodīgajiem līgumiem, kas kā rezultātā cilvēki pelna mazāk. Mm, mm, paldies, tālāk dod vārdu Plānkundzei, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundzei. Es runāšu rumāniski. Domeniul transporturilor este o agenda. Paldies, uh, priekšsādātāji. Uh, mums ir uh, tāda piesātināta darba kārtība transporta jomā. Gribētu runāt par ļoti svarīgu tēmu. Un tas ir, ka nepieciešams vairāk pasākumu, lai mēs sasniegtu klimatiskos mērķus, bet tāpat ir nepieciešama tāda godīga, taisnīga pārēja un mazāka ietekme uz uh, sociālo un ekonomisko jomu. Jūs zinat, ka ir daudz reģionu Eiropas Savienībā, kas uh, saskaras ar grūtībām. Un ir uh, daudz uh, pilsoņi, kas nevar izmantot, kuriem ir liektas šīs mobilitātes uh, iespējas un tiesības. Kā jūs nodrošināsiet teritoriālo kohēziju un sociālo uh, kohēziju starp Eiropas Savienības reģioniem un uh, pašos šajos reģionos? Vai jūs strādāsiet kopā ar dalību valstīm, vai jūs tās atbalstīsiet? Es gribētu arī piebilst, ka šodien Eh, Eiropadomu tiksies, lai runātu par eh, turpmāko budžetu, un eh, gribu jautāt, kāda ir jūsu nostāja par Connecting Europe plānu tīri no finansējuma puses, ņemot vērā to, ka mums ir nepieciešams šīs investīcijas turpmākajos periodos. Paldies! <clears throat> Paldies, lūdzu, ievērot uzstāšanās laiku. Tālāk dodu vārdu Naktigal kundzei. Okay. Gut, das war... Jā, tad viņa jau izteicās. Tālāk nākamā sarakstā ir Verkunēnas kundze, lūdzu. Yes, thank you, Jim. Oh, thank... Paldies priekšsēdētāju un paldies komisārs kundzei. Es domāju, ka transporta oglekļa emisiju samazināšana ir ļoti svarīga, jo tā ir arī zaļā kursa sastāvdaļa. Vienlaicīgi jāsaglabā Eiropas konkurētspēja. Nu, man šķiet, jūs pieminējāt uh, dažas ļoti interesantas iniciatīvas. Jūs teicāt, ka jūs gatavojat uh, kravas uh, transporta zaļināšanas plānu. Būtu interesanti dzirdēt kaut ko vairāk par to, kāda būs Uh, galvenie elementi šajā plānā. Tālāk jūs pieminējāt arī uh, dzelzceļa transporta koridorus. Arī par to gribētu dzirdēt, kā tas uh, ietekmēs TNT tīklu. Paldies! Vielen Dank, Frau Kollegin Virkunen. Als nächstes der Paldies, tālāk Diņo kungs lūdzu. Eh, grazie, prezidente. Grazie. Paldies, eh, priekšsādātāji, paldies, komisārs Kunz. Es domāju, ka ir ļoti noderīgi eh, novadīt šīs debatas ar jums. Es ceru, ka periodiski mēs to atkārtosim. Man ir viens jautājums, tikai viens. Jo ir viena lieta, kas man ir ļoti svarīga personīga - eiro viņetas dosjē. Mēs Eiropā sakam, ka uh, turpmākajos gados mums ir jābūt vienīgajam svarīgajam mērķim, un tas ir zaļais kurs, tā tad ir jācīnās par vīdi, pret klimatiskajām izmaiņām, bet ja mēs tik ļoti gribam uh, palīdzēt videi, samazināt uh, emisijas, tad jārūpējas arī par ceļa drošību un jādomā par alternatīvām transporta sistēmām arī tāpat laikā, tāpat par dzelzceļa transportu, bet šis jautājums šobrīd ir um, nobloķēts padomē, un mēs šobrīd nezinām, kāds būs tālākais uh, liktenis. Ko dara komisija? Vai jūs mēģināsiet kaut kā konfrontēt tās valsts, kuras veids šo blokādu, šo ļoti svarīgo šo uh, normu, un uh, vai jums ir kādas cerības, ka mēs varētu uh, nonākt pie dialoga un uh, kaut kādā veidā mēs varētu noslēgt šo, atrisināt šo tik svarīgo jautājumu. Paldies! Kolīga un... Paldies! Tālāk uh, nākamais ir Forore, lūdzu. Grazie, prezidente, grazie. Paldies, priekšsādātāja komisārs kundze. Gribu atgriezties pie jautājuma, kas jau uzklausīšanā bija par tādām zonām, kas ir mazāk attīstītas, attālākas. Viņas ir attālināts no lielajiem koridoriem un bieži vien nav pakalpojumi, tāpēc, ka trūkst arī infrastruktūras. Mēs un nu, mēs, mums ir svarīgi investēt ceļos, nevis uh, citos uh, transporta plānos. Uh, komisijai ir ceļakārt līdz 50. gadam un uh, ir paredzēts, ka dzelzceļa transports jāizmanto vidēji attāluma pārvadājumiem Itālijā, Kalabrijā, Bazilikātā, piemēram, mēs zinām, ka mēs neesam tieši savienoti ar Eiropas uh, ziemeļiem, neizmantojot kaut kādu transporta veidu, kas nozīmē lidošanu. Tad ko komisija darīt, lai uh, nodrošinātu, ka pavisam uh, īsā, īsos pārvadājumos mēs varam izmantot vairāk vilcienu? Paldies! Kā kolēga, un, uh, Paldies, un kā pēdējais būs Volo kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu piesaistīt jūsu uzmanību perifērām zonām Eiropas Savienībā. Turpmākiem jūs mēnešos eh, varbūt būs iespējams atgriezties pie TNT aspektiem. Eiropā, Itālijā un arī citās valstīs ir zonas, uh, Eh, kurām ir lielas eh, problēmas, eh, tāpēc, ka mm, trūks ceļi vai dzelzceļi vai savienojumi pa jūras ceļiem, gaisa ceļiem. Un mm, īpaši to mēs izjūtam vasarā. Uh, Uh, attiecībā uz Itāliju, Matēra, Neapolē, citas uh, zonas, uh, Sicīlija, vai jūs tur vienkārši varat nokļūt un aizbraukt, ja jūs brauktu ar mašīnu, vai jūs varētu tur vienkārši aizbraukt un vai tie paši cilvēki, teiksim, tur varētu kaut kādā veidā aizbraukt ar publisko transportu TNT pārskatot un ņemot uh, CF vērā, vai komisārs kundze jūs varētu nākt klajā ar eh, tādu skaidru atsauci, kā struktūrāli labāk sasaistīt eh, šīs zonas mm, visās šajās teritorijās, ko es minēju. Eh, tā tad, lai varētu tur pārvietoties un aizbraukt ar sabiedrisko transportu. Paldies! Vielen Dank, lieber Kollegen, ähm, Frau Paldies, dārgie kolēģi, un tagad došu vārdu komisārei atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Un es esmu pārliecināts, ka vis, uz visiem nevarēsiet atbildēt gluži detalizētī, bet uh, būtu labi, ja jūs censtos uz lielāko daļu no tiem atbildēt. Jā, redzu, ka vēl ir viens kolēģis palicis, kurš vēlas izteikties. Dipānī kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji, par doto iespēju izteikties. Jāsaka, ka eh, gribēju uzdot jautājumu, kas līdz šim nav eh, pietiekami detalizēti, varbūt aplūkots. Tas ir dzelzceļa transports un lokālie dzelzceļu mēzgli, kāda izskatās šie risinājumi un kā mēs varētu atbalstīt eh, šo dzelzceļa eh, tīkla attīstību. Un varbūt, ka komisija varētu kādu lielāku spiedienu izdarīt, eh, lai būtu tikt veicināta šāda lokālā mobilitāte. Paldies, un tagad došu vārdu komisārs kundzei lūdzu. Well, thank you very much for all your Paldies par izskanējušajiem jautājumiem, kas principā skar ļoti daudzas tēmas, un visas no tām ir svarīgas eh, transporta politikas nākotnē. Daudz no jums atgriezās pie mobilitātes pakotnes. Jūs zinat, ka patreiz norit eh, likumdošanas uh, attīstības eh, procedūra un to apturēt nevar. Katrā ziņā daudz kas būs atkarīgs arī no ietekmes eh, novērtējuma, un tad attiecīgi varēsim eh, pieņemt likumdošanu, lai koriģētu. Daudz runāja arī par infrastruktūras direktīvu mums līdz 2025. gadam ir nepieciešami vismaz viens miljons publiski pieejami uzlādes punkti. Un mēs tagad cenšamies uh, apzināt, uh, cik lielā mērā uh, tirgus uh, spētu nodrošināt šo papildus pārklājumu un kādi intervences pasākumi varētu būt nepieciešami. Tālāk mēs eh, veiksim analīzi par to, kāda būs eh, šī uzlādes eh, tirgus ietekme uz kopējo situāciju, lai samazinātu slogu uz nodokļu maksātājiem. Tālāk šis tīkls, sadals tīkls, ko varētu attīstīt esošajā energoapgādes sistēmā, tālāk urbānā mobilitāte. Komisija ir sākusi novērtēt urbānās mobilitātes pakotni, kā tā ir darbojusies kopš 2013. gada, lai pārliecinātos, eh, vai likumdošana sasniedz iecerēto mērķi. Maijā eh, šī novērtējuma rezultāti varētu būt pieejami, un tad varētu tālāk turpināt diskusijas. Provizoriski var teikt, ka likumdošana nedarbojas gluži kā bija iecerēts, jo situācija lokālajā līmenī ir ļoti atšķirīga. Un tālāk, ja runājam par ilgtspējīgu urbānās mobilitātes plānošanu, tad šeit liela nozīme ir nacionālās nozīmes pilsētām, un līdz ar to mums šī pakotne ir jāpielāgo jaunai, viedajai, ilgtspējīgai transporta stratēģijai. Tā kā te ir ļoti daudz ko stāstīt un teikt, un ja jūs vēlties, mēs varētu atvēlēt atsevišķas diskusijas urbānajās mobilitātes jautājumiem, jo, diemžēl, man nav laika, lai izklāstītu tagad visu, kas sakām šajā sakarā. Tālāk mēs gatavojām atbildi uz eh, parlamenta deputāti iesūtīto vēstuli, tātad patreizējais granta līgums bija spēkāts pagājušā gada 31. decembrim, bet mm, projekta saņēmē ir pieprasījuši pagarināt granta līgumu, un komisija secināja, ka uh, projekts atbilst prasībām pagarinājumu eh, piešķiršanai, un līdz ar to notiek sarunas par šo pagarinājumu termiņu. Bet jūs saņemsiet arī rakstisku atbildi par to. Lešantē kundze runāja par konkurenci, no trešē, par trešo valstu konkurenci. Es gribu teikt, ka Francija palielināja uh, atļauju skaitu, kas tika izsniegts uh, Krievijas pārvadātājiem, līdz ar to nacionālām iestādēm ir jādomā par to, kā šādas atļaujas, kas ir nacionālā kompetence, kā tās uh, veicina vai kropļo konkurenci Eiropā no trešo valstu pārvadātāju puses. Tālāk par šīm laika nišām vai slotiem. Šķiet, ka es to jau pieminēju. Tālāk jūrniecības nozars zaļināšana. Gribu aicināt eh, šajā pēcpusdienā uz jūrniecības nedēļas atklāšanu kur piedalīsies eh, arī starptautiskā jūrniecības organizācija, tās pārstāvju. Mums ir jādomā par kuģu zaļināšanu, ostu zaļināšanu. Un ir nepieciešami konkrēti priekšlikumi, un stratēģija savukārt atspūgļos to nākotnes redzējumu. ETS, protams, arī ir jākoordinē ar starptautisko uh, jūrniecības organizāciju, tad emisiju tirzniecības schēmu. Ja runājām par uh, šo pasākumu grozu un Brenneres tuneli, tad uh, šī pasākuma groza kontekstā mēs runājām par to, ka patreizējais regulējums pieprasa samazināt dozēšanas sistēmu, kas rada sastrēgumus. Un Barandikas kundz to pieminēja par šo situāciju un tas, ko jūs runājāt par to, ka šo, šīs tukšās kravas automašīnas, kas atgriežas no ārpus Schengenas zonas, rada lielus sastrēgumus un ir neefektīva. Un, bet tas ir saistīts ar uh, satiksmes organizāciju. Tālāk atgriežoties pie Brēnēras tuneļa un par ceļu izmantošanas maksu. Mēs apspriedām alternatīvus priekšlikumus. Runājām par koridora digitalizāciju, lai samazinātu sastrēgumus par to, kā kombinēt uh, auto un dzelzceļa transportu, lai veicinātu mobilitāti koridorā. jo šeit mums ir detalizēti jārunā ar visām iesaistītajām pusēm, lai mm, mēs nu, varētu ņemt vērā gan Vācijas, gan Itālijas puses vajadzības. Tālāk tika pieminēts jautājums par dīzeļdagvielu Tālāk robežu kontroli, atteikties no robežu kontroles eh, migrantiem, tālāk eh, dzelzceļa eh, līnijas sadarbspēja un savienojamība. Un es esmu pārliecināta, ka mēs noteikti atgriezīsimies pie jums ar detalizētākām atbildēm. Bet atgriežoties pie Brenners tuneļa šī koridora nodeva, es teicu koridora nodeva, es neteicu ceļa nodeva tikai Austrijas pusē. Mums ir nepieciešams globāls risinājums visam šim Brenner koridoram. Nevis fragmentētus risinājumus atsevišķu valstu teritorijās. Un Ferberkunga jautājums, ja mēs uh, veiksim pasākumus un analizējam patreiz eh, to, kas būtu tālāk jādara. Par ceļdrošību mums ir jāraukās, eh, ka tiek īstenota esošā likumdošana un kādu pievienoto vērtību tas dod tālāk. Eh, mēs noteikti pārskatīsim arī likumdošanu par autovadītāju tiesībām un pasākumu kopums, lai uzlabotu ceļu drošību. Vēlos atgādināt, ka tas nenozīmē tikai mērķu noteikšanu. Daudzi pieminēja eiro vīņieti un vienotās Eiropas debesis. Man šķiet, ka esmu tikusies ar visiem ministriem vismaz vienu reizi savu pilnvaru laikā, un ikreiz tiekoties tiek apspriesti abi šie jautājumi - eiro viņeta un vienotās debesis. Un man šķiet, ka esmu uz pareizā ceļa. Man šķiet, ka Es esmu pārliecināta un droša, ka mēs varam virzīties uz šīm vienotajām Eiropas debesīm, jo mums ir tā saucamās viedo grupas ziņojums padomē, ko darīt tālāk. Uh, iepriekšējā padomē Somijas prezidentūras laikā ministri apņēmās turpināt strādāt, lai izveidot šo vienoto Eiropas gaisa telpu. Tālāk divpusējās sarunās es cenšos identificēt to, kas ir eh, tie jautājumi, kas ir vissāpīgākie atsevišķām dalību valstīm. Tālāk par eiro vīņiet jāskatās, kas patreiz ir pieņemami un ko mēs varam atbloķēt. Un es ceru, ka mēs varēsim uh, atsākt diskusijas Horvātijas prezidentūras laikā un ļoti ceru, ka Vācijas prezidentūra piedāvās eirovīņetas risinājumu, kas būs pieņemams visām dalību valstīm. ņemot vērā katra sāpīgos jautājumus. Tālāk Šodien sākas diskusijas par budžetu. Parlaments un komisija ir izrādījuši savas ambīcijas. Tagad šī saucamā sarunu kaste piedāvā 1,5 eh, miljārdus eh, militārajai mobilitātei. Jo tur ir nepieciešams liels investīcijas, tā kā neesam īsti apmierināti ar patreiz piedāvāto. Sarunas ir jānoslēdz, ņemot vērā pirmo SEF 2 eh, konkursu, kas ir jāpabeidz eh, pirmā pusgada beigās, jo jo ilgāk mēs kavēsimies, eh, jo ilgāk kavēsies investīcijas transporta sektorā. Plumkundze pieminēja transporta sistēmas kohēziju bet es domāju, ka ņemot vērā situāciju ar DSF, mums ir jāraugās, kādus finanšu instrumentus mēs varam apvienot tajos Eiropas Savienības reģionos, kur transporta infrastruktūra nav pietiekami attīstīta, un galvenokārt šeit es runāju par Austrumu Eiropu. Un mums ir jāturpina uh, apvienot un sapludināt dažādus um, SEF uh, instrumentus, finansēšanas instrumentus. Un es kā transporta komisāra esmu gatava strādāt pie TNT uh, tīklā attīstības, it īpaši tajās valstīs, kuras patreiz atpaliek un mēs noteikti izmantosim Rikēkunga atbalstu. Un es vēlos pateikties eh, Rikē kungam par to, ka esat gatavi atsākt sarunas ar padomi, jo šī vienkāršošana uh, projektu finansēšanas pieprasījumu viens, vienkāršošana ir svarīga, lai mazinātu turpmāko kavēšanos. Varbūt vēl ir citi jautājumi, un mans eh, kolēģis šeit to pierakstīja. Mm, varbūt, ka es eh, varu eh, atbildēt jums rakstiski, rakstiet komisijai, rakstiet, mēs, un mēs jums arī rakstiski atbildēsim. un priekšsēdētāji, es nākšu tik bieži, cik bieži jūs mani aicināsiet, lai mēs varētu konstanti uzturēt dialogu ar parlamentu. Paldies! Dank, Frau Kommissarin Valian, auch Paldies komisārē Valēns kundzei. Arī savu kolēģu vārdā es gribētu pateikties jums par to, ka pievienojāties mums, runājāt par dažādiem jautājumiem. E, jums, e, jūs, jūs esat ilgu laiku bijusi arī darbojusies e, tur, kur šobrīd darbojamies mēs, un es domāju, ka jūs līdz ar to ļoti labi saprotat, cik interesēti mēs esam šādā atklātā viedokļa apmaiņā. Paldies, un tiksimies atkal nākamreiz. So, ich bitte mal all diejenigen, die. Un tālūk gribētu lūgt visus tos, eh, kas eh, stāv šeit zālē, kas eh, nav deputāti, kas iet ārā, lūdzu dodieties ārā, kas ieņem vietas, ieņemiet vietas, tā lai mēs varētu tagad turpināt ar nākošo darba kārtības jautājumu. Tagad mēs runāsim par uh, Eh, par diskusijām par TNT. Eh, Pirmām kārtām gribētu eh, sveikt Peisas kundzi un Trautmanas kundzi. Katram runātājam došu septiņas minūtes pēc tam koordinātori varēs izteikties un deputāti. Es eh, vairāk nekavēšu laiku un uzreiz eh, došu vārdu Pējas kundzei. Lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie eh, kolēģi, dāmas un kungi, man ir mm, tik liels prieks, kad es ierados. Es redzēju, ka šīs telpas nosaukums ir tāds, kas sasauc man iepriekšējā darba vēstuli. Eh, kā koordinātora Reinas eh, Donavas koridoram man ir liels prieks būt šeit eh, un runāt pār lielākiem izaicinājumiem problēmām šajā koridorā. Tas ir uh, transporta uh, mugurkauns, kas savieno ziemeļus un uh, dienvidus. Tur ir tūkstošiem kilometru ceļi, upes, neminot to, ka no deviņām dalību valstīm sešas ir kohēzijas valstis. Mana kā koordinātors loma nav sēdēt un gaidēt, bet man ir jārunā par izaicinājumiem un kopā ar savu komandu mēs daudz esam jau panākuši īsā laika brīdī. Kā jau es esmu aprakstījusi savā darba plānā, 96 dzelzceļa koridori ir elektrificēti un eh, darbojas līdz ar ātrumu vismaz 100 km stundā eh, preču pārvadāšanai standarts liežu prasums. Protams, ir Ungārijas, Rumānijas robežu posms, tāpat caur Vāciju un Čehiju un arī Rumānijā. Runājot par ATMS, vispārējā atbilstības likme ir apmēram 7% Austrijā, Čehijas republikā un Ungārijā. Par iekšzemes ūdensiem runājot, apmēram 90% ir klasificēta kā ceturtā klase 2,5 metru uh, dziļums uh, tiek nodrošināts, nav nodrošināts visu gadu, ir nepieciešama uzlabojuma Vācijā, Slovākijā, Ungārijā un arī Horvātijas uh, reģionos. Uh, 80 ostas, kas atbilst TNT standartiem, ja mēs runājam par pamata infrastruktūru, piegādes pusi, alternatīvām degvielām, bet tur vēl ir ilgs ceļš ejams. Par ceļiem 78% koridori ir klasificēti kā autošoseis. Uh, bet eh, kapacitāte, sastrēgumi joprojām tomēr pastāv šajā koridorā. Salīdzinot ar 2018. gadu, kad es biju šeit iepriekšējo reizi, situācija ir uzlabojusies, bet ir tālu no optimālās situācijas, ja mēs gribam eh, sasniegt eh, mērķus un līdz 2030. gadam koridoru pabeigt. Kopš SEF programmas sākuma 14. gadā 101 projekts tika izvēlēts par 3,5 miljardiem, un eh, tie jau ir šobrīd īstenot. CEF eh, transporta finansējums lika uzsvaru uz dzelzceļiem. 3,07 eh, miljardi ir šobrīd ieguldīti. Tas ir 88% no kopējās summas, kas ir paredzēta koridoram. Lūdzu, ņemiet vērā, ka no 140 vienām aktivitātēm 33 eh, gūst CEF atbalstu. Man ir eh, liels prieks par rezultātiem Čehijas republikā, kur ir eh, risināts šis sastrēgumu jautājums. Nīredmena Prāga šajā maršrutā, tāpat salīdzino, savienojot Pilseni un tāpat ir strādāts pie pārobežu e elementa līdz 22. gadam, zinām, elementi būs pabeigti, kā plānots. Pie Štutgārdas ir eh, tiek būvēts tunels. Es eh, Pēdējos gados esmu apsakojis ļoti daudzus uh, kuģus, kas tiek izmantot Danavā. No 36 valsts iepirkuma procedūrām 33 ir pabeigtas, kas ļauj kuģiem un citam aprīkojumam būt jau piegādātam. Mēs uh, veicam arī vides uh, projekts Horvātijā, Slovākijā, Ungārijā un Bulgārijas un Rumānijas kopīgajā sektorā, lai sagatavotos CEF2 turpmākiem darbiem. Daži vārdi par horizontāliem jautājumiem. Kā jūs zinat, pārskata process TNT vadlīnijās notiek, un man tas ir svarīgi aplūkot šo DNA. Iekšzemes ūdens e, ceļiem ir jānodrošina, jāsaglabā šis labais e, transporta e, stratus, GNS koncepcija un uh, Tas nozīmē, ka ir nepieciešams uh, labs uh, ieguldījums transportā, ir nepieciešams pārskatīt uh, arī labas navigācijas statusa definīciju. Diskusiju mērķis ir ņemt vērā realitātes Eiropas ūdensceļos un kādi ir pienākumi un dalībvalstu iestādēm, dažādām iesaistītām pusēm, tā izskaitā ar infrastruktūras pārvaldītājiem un organizatoriem. KNS nozīmē, ka eh, šim tīklam ir jābūt efektīvam, drošam navigācijai, lietotājiem, nodrošinot uh, minimālos uh, eh, ūdens ceļu parametru vērtības un pakalpojumu līmeņus. Uh, Eh, rekomendācijas iekšzemes ūdens ceļiem ir radīt elastīgākas un eh, labākas normas iekšzemes ūdens ceļiem, ņemot vērā dažādos raksturu lielumus ūdens ceļiem un tāpat arī ņemot vērā klimatiskās izmaiņas. GNS eh, apakšgrupa rekomendē koridoru pieeju, lai nodrošinātu navigāt koordinācijas iespēju turpinājumību. Noslēgumā CEF eh, finansēta projekta skaidri parāda, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies nodrošināt ilgspējīgu transporta sistēmu eh, kravām. Koridoru pieeja ir eh, svarīga ne tikai no tehniskā viedokļa, bet tā arī veicinās kohēzijas starp valstīm. Tomēr, lai risinātu minētās problēmas, gribu uzsvērt sekojošas lietas. Runājot par eh, līdzekļu absorpcijas kapacitāti, kohēzijas daļa šajā koridorā ir zem Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Eh, no 12 līdz 36 mēnešiem ir palielinājušies termiņš SEF, ir eh, finansēšanas instruments, un mēs esam samazinājuši tur tvērumu un esam ielikuši atpakaļ neizmantotas līdzekļas budžetā. Tomēr TNT pamata tīkls nav īstenots un sastrēgums saglabājas. Šī situācija ir jāmaina, bet kā? Mans lūgums bija tāds, lai dalība valsts prioritizē un izstrādā tādus uh, projektus, uh, kas uh, būs gatavi īstenošanai. Lielākā kavēšanās notiek iepirkuma problēma dēļ. Tās ir valsts, kur iepirkuma procedūra prasa četrus gadus, kas vairumā valstu jau ir pietiekams laiks, lai veiktu projektu būvniecību. Ir nepieciešams skaidrs publiskā iepirkuma klimats, lai nodrošinātu uzticamību publiskiem un valstu investoriem. Uh, Jo tur, kur šie sastrēgumi paliek, viena dalība valsts vairs efektīvi bieži vien to nespēja risināt. Mums ir nepieciešama pieeja pārrobežu struktūrām. Mums ir bijuši veiksmīgi gadījumi koridorā, bet ir jādomā par šiem. Uh, etapiem eh, starp eh, Čehiju un Vāciju un par eh, ūdens ceļu elementiem citās valstīs. Dalību valstīm ir jānodrošina ilgtermiņa finanšu un politiskā apņēmība ne tikai nacionālā, bet arī koridoru līmenī. Paldies! Vielen Dank, Frau. Um... Paldies, Peisas kundzei, par šo prezentāciju par Reinu Donavu. Tagad došu vārdu Trotmanes kundzei. Sadaļa Ziemeļ, Ziemeļ jūra Baltijā. Paldies! Man arī ir liels prieks būt šeit transporta komitejā pie bijušajiem kolēģiem, ko pazinu vēl pirms tam. Šodien notiek debates par budžetu, un tas uh, ir būtiski, jo, kā jau Pēcas kundze teica, e, jāņem vērā trīs iemesli, lai uh, šo Ziemeļjūras Baltijas koridoru arī ņemtu vērā um, transporta tīkliem. Šis koridors ir strateģiski svarīgs ekonomikai 12 jūras ostas, uh, taisa skaitā ļoti būtiskas rietumos eh, Rotterdama un citas. Otrs elements mums nepieciešams ņemt vērā to, ka koridors ir strateģiski svarīgs aizsardzībai un drošībai, savienojot Baltijas valstis eh, un uz ziemeļiem sniedzoties līdz pat Arktikas apgabaliem bet ļoti svarīgi šodien ņemt vērā arī zaļo kursu un īstenot to. Manā skatījumā mobilitāte ir viena no galvenajām iespējām, eh, lai izvērstu mūsu ambiciozos mēķus saistībā ar zaļo kursu. Mēs pašlaik esam brīdī, kad mums jāpierāda, ka mums ir eh, līdzekļi, lai panāktu labus rezultātus klimata, klimata izmaiņu kontekstā. Uh, Iepazīstināšu jūs ar koridora prioritātēm un sasniegto galvenās prioritātes. Eh, šeit ir Rail Baltica projekts. Šis ir transversālais koridors savienojot eh, Rietumu Eiropu un Austrumu Eiropu, kas ir viena, viens no būtiskākajiem jautājumiem, izaicinājumiem, veidojot efektīvu dzelzceļa savienojumu Uh, starp Varšavu un Tallinu Baltijas valstīs. Uh, Baltijas valstīs projekti pašlaik tiek izskatīti uz 5000 kilometriem. Um, daži um, sākotnējā darbi uzsakti, citi turpināsies šogad. Polijā jauna līnija tiks ierobežas zonās Lietuvas izveidota. Šeit jārunā par interoperabilitāti šim koridoram, izmantojot sliedes ar Eiropas sliežu platumu. Uh, Pagaidām tikai 8% no koridora ir aprīkoti, tāpēc ir svara, svarīgi atrast iespējas šeit harmonizēt kapacitātes arī pārvadājumiem. Tas ir viens no diviem koridoriem ar augsta līmeņa jūras transporta traf, e, satiksmē, un te ir 27% no visām kravām, kas iet caur Eiropas Savienības ostām. Postas ir īpaši ieinteresētas pietiekamās kapacitātes, e, labā pārvaldības sistēmā, lai nodrošinātu efektivitāti arī piekļūstot iekšzemes ūdens ceļiem. Dažas valstis koridorā uh, izmant, jārod risinājumus ITS alternatīvo degvielu digitalizācijas jomā, bet um, pagaidām ir izņēmumi un, uh, nepiecieš, un tiek izvērsti risinājumi, kas nav interoperabilitātes kontekstā. Runājot par šī projekta uh, aspektiem, mēs redzam, ka nerealizējot šos projektus, mēs zaudēsim 58 eh, miljardus eiro un 20 eh, tūkstoši darba vietas līdz 2030. gadam. Otrajā attēlā jūs redzat um, kā virzās uz priekšu koridora īstenošanas darbs. Šeit tā tad ir investīciju evolūcija, ir daudzi projekti, ir sadalījums pa valstīm, kā jūs redzat, priekšgalā ir Vācija, otrajā vietā Polija, kur, um, kas ies, kur iesaistīti daudzi projekti, dzelzceļa sakarā, un jūs redzat arī e, citas valstis, kas ļoti ir iesaistītas projekta realizācijā. Kopumā 657 projekti ir identificēti Zemļos Baltijas koridorā, un 110 miljardi eiro investīcijas. Apmēram 35% no investīcijām saistīti ar projektiem, kas tieši, dod tiešu ieguldījumi TNT eh, regulas standartā. 23% no projektiem, kas iekļauti sarakstā kopš 2014. gada, jau īstenoti. Uh, 65% ir paredzēti pabeigšanai līdz 2025. gadam. Nākamais attēls attiecas uz koridora izvēršanu 2021. gadā kad stāsies spēkā jaunā Connecting Europe uh, mehānisma regulā, uh, Ziemeļjūras uh, Baltijas koridors tiks paplaš, uh, izvērts līd, no Helsinkiem līdz uh, Luleo Zviedrijā, no Berlīnes līdz Šecinas Vinovišķais uh, ostai Polijā, no Magdeburgas līdz Ukrainas robežai caur Katoviciem. Uh, Tas ir būtiski šī izvēršana, bet, kā jau es teicu iepriekš, tas ir svarīgi gan strateģisku apsvērumu dēļ, gan uh, izēju vielu transportēšanai šajos tīklos. Nākamais attēls attiecas uz koridoriem kā katalizatoriem viedam un ilgspējīgam transportam. At mēs ļauj, tas ļauj novērst sastrēgumus, nodrošināt piekļuvi transportam, veicina zaļā kursa īsta mērķu sasniegšanu. Um, nepieciešams multimodālā transporta izmaiņas un īpaši koncentrējoties uz dzelzceļa un uh, iekšēju ūdenšceļu interoperabilitāti koridoros, savienojot Uh, valsts iestādes, infrastruktūru pārvaldītājus vietējā, reģionālajā un valsts līmenī. Uh, ir gan fiziskās infrastruktūras būvniecība, bet ir arī inovāciju piemērošana, jaunas tehnoloģijas, digitālie risinājumi uh, visiem transporta veidiem, kori koridori ir kā mugurkauls attīstībai, līdz šķērsojot valstu robežas, un e, šai e, pieeja jātiek ņemta vērā nākamajā leģislatūras satura izstrādē, lai novērstu uh, trūkumus šajā sistēmā. Gribu informēt jūs, ka ļoti drīz mums vēl Baltika fórums būs, Uh, savienot Baltiju, savienot Eiropu 2020. gada 5. Uh, marta, un jūs, protams, esat uzaicināti piedalīties šajā formā, kur jūs ļoti tiešā veidā un pragmatiskā veidā redzēsim, uh, cik tālu mēs esam ar šo projektu tikuši. Paldies par uzmanību! Lotmanes kundze, eh, Pēnsas kundze, paldies par prezentāciju. Tagad ir iespēja dot vārdu deputātiem. Sāksim ar koori, koordinatoriem, kas runās dažādu grupu vārdā. Katram trīs minūtes un sāksim ar uh, Kelleres kundzi, uh, Tālēras kundzi no TAP ETP. Paldies par prezentāciju. Man ir ļoti interesi e, uzklausīt to, kāds ir potenciāls dzelzceļu sektorā, un tas attiecas uz e, jums abām. Vai jūs redzat sava veida konkurenci starp dzelzceļu? šajos koridoros un kādi pasākumi Šķiet, ka ir problēmas ar tulkojumu. Kāds no kanāliem nedarbojas. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber äh, wir hatten ja ein kleines Technik. Atvainojiet eh, par šo pārtraukumu, tā ir loģistikas problēma, kas tika atrisināta un lūdzu eh, at atsākt. Nekāda problēma. Paldies par jūsu darbu, par prezentāciju, un kā jau es teicu, mani īpaši interesē dzelzceļš un tā uh, potenciāls. Gribētu uzdot uzdot šo jautājumu jums abām. Vai jūs redzat kādu sava veida konkurenci šajos dzelzceļos, jūsu koridoros, un kādus pasākumus mēs varam veikt šajā sakarā, cik daudz preču var novirzīt no auto ceļiem uz dzelzceļu, uh, Eh, ņemot vērā dzelzceļa kapacitātes. Kad mēs nonākam pie eh, samazinājumiem, eh, zemām cenām. Jūs, jūs kolēģis pēc koks jau ir runājis par šiem aspektiem, un, protams, mani interesē, kādus pasākumus var kvalificēt kā zemas cenas un e, vispār bez cenas e, precēm jūs kardoros. Paldies, Tāleres kundzei. Sociāldemokrātu grupas vārdā Danielsona kungs. Paldies, paldies par abām prezentācijām, par koridoriem. Eh, eh, runājot par eh, Veinas Donavas koridoru, divi jautājumi, tīpaši saistībā ar iekšējiem ūdens ceļiem. Jūs iespējams varētu detalizētāk izvērt jautājumu par galvenajiem sastrēguma punktiem Donavā, lai nodrošinātu labas navigācijas statusu visā posmā. Un tad kas nepieciešams Eiropas Savienībā eh, saistībā ar alternatīvo degvielu, lai zaļinātu iekšējo ūdens ceļu transportu. Jautājums abiem. Runājot par uh, dzelzceļiem, tātad tās ir šeit abas divas sistēmas, kas tiek izmantotas. Vai jūs redzat? iespējas palielināt procentus uh, šajos koridoros. Vēlreiz paldies! Uh, uh, tā tad. Es atvainojos, ka man būs jādodas projām, nu, bet katrā gadījumā atbildes uzklausīs mani kolēģi. Paldies jums! Lielas paldies! Eh, Rikē kungs, Reņģu grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāja kungs. Sveicu abas koordinatoras. Es gribētu vispārīgu jautājumu uzdot abām. Ņemot vērā šos jautājumus, par ko jūs runājat, un divi koridori, kas tehniski ir gan atšķirīgi, es gribētu zināt, nu jau eh, vairāki gadi notiek darbs, konkrēts darbs, kādā secībā jūs eh, savindot pastāvošās grūtības. Identificēti ir četri sarežģīti jautājumi. Pirmais, nu, tā varbūt nebūs tā secība. Eh, mans jautājums, kādā secībā jūs to savindot, kas ir, kas ir visvairāk traucējušais jūsu misijā? Finanšu dotācijas, to pietiekamība, Otrakārt, tehniskās palīdzības vājums e, dažādās dalībvalstīs. Treškārt, administratīvās procedūras sarežģītība. Un ceturtkārt, atšķirīgās e, investīciju politikas dažādās e, valstīs un grūtības ar pārrobežu projektiem. Rezumēšu vai tas vairāk finansiāli, tehniski, politiski vai saistīts ar savienošanas eh, eh, problēmām pārobežā. Specifisks jautājums Reinas Donavas eh, koridora gadījumā. GNS, labas navigācijas iespējas Vai jūs uzskatāt, ka Reinas Donavas gadījumā var, var panākt simtprocentīgu GNS šajā koridorā? Un otrais, vai klimata notikumi, tie, tieksim, ūdens trūkums ir kaut kas, kas varētu būtiski ietekmēt jūsu uh, upju koridora attīstību? Un par Ziemeļjūras Baltijas koridoru, vai jūs varētu detalizētāk izklāstīt grūtības pēdiņās ar pārs, pārrobežu pār valstu uh, uh, problēmām uh, šeit Balti, Baltijas uh, reģionā. Paldies, Rikē kungs, zaļo vārdā. Deparnē, kundze, vai es e, pareizi izrunāju? E, Deparnē Grīnenberga, e, angļu, vācu franču. Paldies abām runātājām par prezentāciju, bet mobilitāte, protams, ir mugurkauls Eh, Eiropas kontekstā. Jūsu darbs pie šiem koridoriem ir ārkārtīgi svarīgs, un es pateicos par īstenoto darbu šajā jomā. Ņemot vērā, ka mums ir jauna komisija, jauna trauksme, jauna traukšanās ar priekšu, eh, vēlamies samazināt emisijas, uh, un uh, novērst krīzi bioloģiskās daudzveidības jomā. Un tad jautājums jums abām, vai šodien ir kādas jaunas prioritātes, jo nepieciešams lemt par uh, projektu realizāciju vai nē, un tagad ir jauni kritēriji. Un visbeidzot, es gribētu, lai jūs mums sniegtu dažus piemērus šai jomām kā mēs nākotnē izskatīsim lielos projektus eh, koridoriem. Reinas Danu, Donavas gadījumā mums bija Štutgārta 21, es nāku no Štutgārtes, tur bija uh, lielas debates, 180 miljoni uh, Eiropas Savienības finansējums projektam, kas vispār izmaksā 8 miljardus, vai, vai nebūtu vajadzējis drīzāk finansēt uh, iztrūkstošos ķēdes posmus mazākā apmērā ir, ir Lionas Turīnas um, līnija, vai mēs nevaram noteikt arī citas uh, prioritātes, un tad tas ir arī Rikēļa kunga jautājums, kādas ir problēmas, vai tās ir investīciju problēmas, administratīvās problēmas, jo dažkārt investīciju gadījumā nepieciešams pieņemt labus lēmumus. Otrs jautājums par zaļo kursu. Ja mēs vēlamies finansēt projektus, bet konstatējam konfliktus starp dzelzceļu un autoceļiem, un te es domāju īpaši Bavāriju un Čehiju, Un, ja mēs apzināmies, ka šai gadījumā Deutsche Bahn nolēmja, lai būtu mazāk vilcienu un vairāk autobusu, tad tā ir jauna prioritāte, vai tas sagādā preču pārvadāšanai un nakts vilcieniem problēmas. Kā ir ar šo dažādo faktoru ņemšanu vērā jūsu darbā, un ir divi konflikti, kas saistīti ar bioloģisko, saistīt ar bioloģisko daudzveidību? Peisas kundze. Nepieciešams investēt um, kuģošanā pa Donavu, bet dažkārt ekosistēma un bioloģiskā daudzveidība arī eh, pastāv. Vai mēs, mums ir jauns vērtējums, vai mēs paliekam pie uh, iepriekšējā? Un Trautmanis Trautman, kundzei jautājums par bioloģiskās daudzveidības ņemšanu vērā uh, eh, pārrobežas jomā starp Poliju un Lietuvu mums ir neskartie meži, kas ir patiesas dārgums bioloģiskajai daudzveidībai, Un vai šodien mums ir jauni kriteriji, runājot par koridoru izlaidi, ņemot vērā jaunās komisijas prioritātes, bet uh, novēlu veiksmi jūsu turpmākajā darbā. Um. Paldies kolēģei. Tālāk uh, eh, EKR goe. Uh, un IT koordinātori nav sarakstā, tad es ierosinu tagad pāriet pie deputātu jautājumiem. Un teksts kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, runāšu uh, holandiešu valodā. Es um, sveicu parlamentā aizskundzi, un es gribu teikt, ka manā reģionā varētu būt problēmas ar TNT uh, eh, projektiem, kas eh, nāk divus gadus vēlāk nekā Connecting Europe Facility projektu. Connecting Europe uh, atbalsts būs 2024. gadā tikai, un reāli tad pirmajā uh, CEF budžeta gadā lielās summas neienāks. Vai TNT koordinātori ir par to domājuši, un vai ir kāds risinājums šai problēmai? Paldies! Tālāk Berencēn kungs lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji! Mm, paldies abām dāmām par uh, satura izklāstu, bet mans jautājums ir par jūsu lomu kā Eiropas koordinatoriem. Uh, kopā ar referentu Dominiku Rikē mēs vedam sarunas ar padomi par šo viedo TNT failu, kam vajadzētu pātrināt uh, pārobežu projektu procedūru. Un mēs arī e, raugāmies uz Eiropas koordinātoru lomu visā šajā procesā un grib dzirdēt no jums, kas, e, kādi instrumenti ir jūsu rīcībā, lai to darītu un kā jūsu, teiksim, šo pozīciju varētu stiprināt, protams, ņemot vērā subsidiaritātes principu. Tad, ko jūs varētu darīt, lai pātrinātu pārobežu projektu īstenošanu? Paldies par šo jautājumu. Tālāk Gīzekena kungs. Paldies eh, eh, priekšsēdētāji un eh, paldies. Uh, Pejas kundzei un Trautmanas kundzei par prezentāciju. Jaunais zaļais kurs ir aktuāls temats, un šie tīkli noteikti varētu palīdzēt zaļā kursa mērķu sasniegšanā, bet mums vajadzētu uzdot sev jautājumu, kā izdarīt labāk un ātrāk. Te mēs dzirdējām Pejas kundzes konkrēto priekšlikumu, kā piemēram. Uh, publiskā iepirkuma process Eiropā ir pārāk sarežģīts, pārāk garš, varbūt mēs varam kaut ko darīt, eh, lai eh, to vienkāršot. Un Šefkoviča eh, kunga priekšlikumi ir atvieglot šos iepirkuma procedūras, lai pātrinātu tās un uh, vai arī, vai jūs arī dosiet kaut kādu savu pienesumu. Tālāk nākamais jautājums. Uh, Eh, vai ir ņemts eh, vērā eh, parlamenta pieeja, ka ir svarīgi veidot šos transporta tīklus, un mums ir jāstrādā kopā pie tā. Tālāk mums ir tehnisks jautājums. 2005. gadā, kad tika runāts par uh, šo eh, esošo sistēmu, TNT eh, sistēmu. Tālāk eh, Trautmans kundzei par Rail Baltica, vai ir izdevies izveidot struktūru, izveidot šos kopuzņēmumus, un vai tiks ievēroti paredzētie termiņi? Paldies! Paldies! Tālāk. Delundenkungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies! Mm, jā, runāt par šiem koridoriem, par kuriem esat koordinators, ir jau tāds garš stāsts Uh, par uh, dzelzceļa transportu kontrolas robežām, uh, tāpat tās arī dzelzceļa pārvadātāju pienākumi un uh, Uh, pierobežas reģionos, uh, dzelzceļu cenas un tā tālāk, un citi aspekti. Nu, tāpēc mēs domājam, ka labāka koordinācija pievest, novest pie labāku rezultātu, ja šī koordinācija būtu nevis nacionālā, bet Eiropas līmenī. Kāda ir citi politiskie līmenī, nu kādus, tā teikt, muskuļus jūs varat izmantot un kāds spēks jums ir vajadzīgs, lai mēs varētu veikt šo darbu? Nu, kādus vēl citus papildus instrumentus mēs varētu paredzēt, uh, dot koordinātoru rokās, lai uzlabotu šo Eiropas līmeņa pārvaldību? darbu. Arī attiecībā uz dzelzceļa aģentūru, nu vai jums ir kaut kādi citi instrumenti nepieciešami, lai varētu nodrošināt uh, labāku Eiropas līmeņu plānošanu, investīcijām, infrastruktūrai, uh, nišu piešķiršanai, cenām un tā tālāk. Nu, ko mēs vēl papildus varētu darīt, lai nodrošinātu labāku pārvaldību Eiropas līmenī? Dank, Paldies! Tālāk uh, Verkonēnas kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, koordinatorēm. Mēs tagad runājam par ļoti svarīgiem Eiropas tīkliem, jo tie ir izšķiroši svarīgi mūsu konkurētspējai, vienotajam tirgum, kā arī centieniem samazināt CO2 emisijas. Un nevar teikt, ka esmu īpaši pozitīva par e, šīs dienas eiro padomu, kur tiek runāts par nākamo septiņgadas budžetu, jo tur tiek ierosināts būtiski samazināt e, C finansējumu, kā arī militārās mobilitātes e, finansējumu samazināt. Bet es no jums gribētu dzirdēt, kā jūs raugāties uz īstenošanas procesu, kā jau kolēģi vaicāja, uh, Es arī gribētu zināt, kas ir galvenais izaicinājums - finansējums. Mēs dzirdējām, ka atsevišķās dalību valstīs ir problēmas eh, prioritarizēt projektus un iepirkuma procedūras ir pārāk lēnas. Kā jūs redzat, kur ir galvenie izaicinājumi eh, īstenojot šos koridorus un kā Lundēn kungs jau nu pateica, gribētu dzirdēt, kā mēs varētu atbalstīt jūsu darbu. TNT eh, regula pārskatīšana patreiz notiek, un, protams, koridori tiks paplašināti. Es esmu no Somijas, un mēs esam ļoti priecīgi, ka šis ziemeļu pagarinājums arī ir kartē parādījies beidzot. Bet vai ir vēl kādi elementi, kas būtu jāpievieno šiem koridoriem, kad tagad tiek pārskatīts TNT tīkls un tā pārklājums. Paldies! Paldies! Un kā pēdējais manā sarakstā ir Salīnī kungs, lūdzu. Grācie. Paldies! Uh, jā, notika līdzīga diskusijas citā komitejā par eh, rūpnieciskajām garantijām, un, eh, nu, mani tas eh, pozitīvi ietekmē, jo mēs saņēmām no Eiropas komisijas tādu kā akadēmisku lekciju, kurā mums tika skaidrotas visās detaļās, kā ir nepieciešams interpretēt regulas, jo ir nepieciešama tāda pilnīgi skaidra un perfekta PTO doktrīnas interpretācija. Un, uh, Ehm, jāņem vērā, ka Itālijā eh, rūpniecība un arī Eiropā zaudē konkurēt spēju. Mēs eh, draudējam eh, darba vietas, mēs zaudējam vietu starptautiskos tirgos. Tātad, tā kā esam saskarušies ar tādu ļoti lielu valsti, kas attīstās ekonomiski un uh, jāsaka, pirmā, vienīgā prioritāte nav runāt tikai par zaļo kursu, bet arī jārunā par Eiropas uh, Savienības nākotni vienotā tirgū. Uh, mēs tagad aplaukam TNT regulu, pārskatam to daļai. Man ir sekojošs uh, lūgums. Mums ir nepieciešams saprast, vai mēs varam būt ambiciozi, uzsveru šo vārdu. Diskusijas par budžetu šobrīd nav ambiciozas Eh, par CEF, nu, tur šī attīstība ir pilnīgā nepietiekama, jo Eiropas Savienībā ir iekšējie spēki, kas vēlas Eiropas Savienību atmest tā kā atpakaļ. Tāpēc mans eh, lūgums ir sekojošs veidojot, nu, teiksim, pārskatot šo regulu par TNT, vai mēs eh, pieņemsim politiskās debats ar tādu nostādījumu, kams ir jābūt ambicioziem, vai mēs varam Eiropas pilsoņiem tādā veidā nodot šie uzticību, ticību, ka mēs nodrošināsim attīstību, veicot masīvas, milzīgas infrastruktūras investīcijas. Eh, tas ir tas, ko cilvēki vēlas, ir nepieciešama izaugsme, nevis kādas teorētiskas lekcijas. Paldies! Vielen Dank. Um... Paldies! Redzu, ka zālē vairāk jautājumu nav koordinatoriem, un uh, tagad uh, varbūt uh, došu iespēju jums atbildēt uz šiem jautājumiem. Denke, das ist uh, gut, wenn jeder für sich uh, entsprechend, also Nu, es domāju, ka būtu labi, ja jūs atbildētu varbūt uh, vien pa vienai. Uh, competition in my, uh, in my... Peiskundze. Tātad konkurence uh, šajā uh, koridorā. Vispirms, protams, ir uh, vajadzīgi dzelzceļi, uh, dzelzceļa tīkli kohēzijas valstīs, kur ir uh, ļoti daudz uh, teritorijas, kas nav pārklātas, un es domāju, ka konkurence varbūt nav lielākā bāža šajās sešās kohēzijas valstīs. Drīzāk pati infrastruktūra uh, ar automātiskajām um, pārmiju sistēmām un to, lai cilvēki varētu pārvietoties no viena punkta uz otru. Uh, un tad būs vairākas eh, kompānijas uz eh, vienām sliedēm, un tad mēs, protams, varēsim skatīties uz, infras, uz, uz konkurenci, bet vispirms ir vajadzīga pati infrastruktūra. Mr. Eh, Danielson, uh, what is your main, your main bottleneck? Uh, Tālāk jautājums par to, kas ir mm, lielākā problēma. Ja paraugāmies, piemēram, no Strasbūras līdz eh, Konstancei, tad tur ir divas problēmas. Pirmkārt, laika apstākļi, ko mēs nevaram regulēt. Un mums ir arī šie sakluma periodi ne tikai Donavā, bet arī Reinā. Un mums ar to ir jādzīvo. Mēs varam, protams, izmantot uh, slūžu sistēmas, lai kontrolētu ūdens pieplūdi, bet patreiz pilnībā ir grūti atrisināt uh, uh, šo sausumu problēmu. Tālāk vēl viens projekts Štrauben Vilsain, kur mēs nevaram pilnībā izmantot eh, savienojumu starp eh, eh, re, Reinu pie Mainas un Donavu. Tālāk problēma dažās kohēzijas valstīs ir šī politiskā nestabilitāte. Piemēram, es kā koordinātori nevaru doties uz valstu, kur nav ministra. Tālāk vēl par problēmām vai sastrēgumu punktiem. Alternatīvās degvielas, tas ir liels izaicinājums. Ne tikai tādēļ, ka neviens nevēlas investēt alternatīvajās degvielās, bet ir vajadzīga nepieciešamā klientu bāze, šī kritiskā masa. Tātad visas šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Ja atrisināsim infrastruktūras problēmu, tad, infrast tad alternatīvā degviela nāks. Tā nav problēma. Tālāk, kā mēs varam uh, palielināt šīs EATMS šīs automātiskās pārmijas, kas padara infrastruktūru drošāku, ir iespējams eh, droši eksploatēt eh, vairākus vilcienus uz vienas liežu ceļa. Jā, šī tehnoloģija ir dārga, bet tas atmaksājas. Un es domāju, līdz ko cilvēki. Um, Ap, apzināsies to, es domāju, ka arvien plašāk tiks izmantot šīs eh, automātiskā pārmīju sistēma. Rikē kungs, jūs kaut ko vaicājat par prioritātēm, bet eh, es nesapratu, vai tas bija jautājums man vai Trautmans kundzei? Abām jums. Jā, jautājums bija abām divām. Tātad tas ir jums. Vai jūs uzskatāt, ka lielākās grūtības ir finansiālas, administratīvas vai politiskas? do. And there are all kind, uh, there are all kind of, uh, uh, all kind of criteria that. Uh, es domāju, ka te ir vesela rinda kritēriju, kas projektā ir jāņem vērā. Vienmēr ir svarīgi sakārtot prioritātes, jo naudas nepietiek nekad, tas ir normāli, jo pretējā gadījumā tiek izdarīts lietas, kas varbūt nemaz nav svarīgas. Tālāk vai mums pietiek finansējumu? Nu, nekad, protams, tā. Diemžēl naudas līdzekļi ir ierobežot. Tālāk procedūras. Ja es paraugos uz iepirkuma procedūru, tad 2014. gadā Eiropas Savienībā tika apstiprināta jaunā konkursa procedūra. Bija mēģinājums situāciju vienkāršot, bet aiz tā stāv tik ļoti daudz administratīvu problēmu dalību valstīs, ka atsevišķas dalību valstis atpaliek par diviem līdz pat četriem gadiem. Jautājums, vai kaut kas pātrināsies, man šķiet, ka Atsevišķās valstīs ir atrast risinājumi. Kā pātrināt šo procesu? Un patiesībā šīs izmaiņas var saīsināt procesu par diviem gadiem. Nākamajā fāzē iepirkumam nevajadzētu būt lielajai problēmai. Tagad došu vārdu kolēģei Trautmanai. Merci euh, beaucoup. Je vais, je vais parler en français pour euh, mieux concentrer mes, mes réponses. Um, runāšu franciski, lai koncentrētāk atbildētu, ja atļausiet. Vispirms jautājumu par dzelzceļu. Gribēju teikt, ka tas, ko es šajā fāzē gaidīju, lai mēs skatītos ar tādu pašu interesi un tādu pašu nozīmi uz to, kā notiek satiksme kravu pārvadājumos un pasažieru pārvadājumos. Otrakārt, mums uh, jāpaātrina uh, pārkraušanas savienojuma darbi uh, starp dzelzceļu un uh, sauszemes um, autoceļiem. Uh, teiksim, uh, Betonbūra, Poznaņa, tas ir garš maršruts, bet mēs tiešām varam uh, savienot ar ostām, ar kravas platformām dažādās vietās. Treškārt, mums jāņem vērā loģistikas platformas. Mēs daudz runājam par infrastruktūrām, jārunā par plūsmām, ekonomiku, laiku un eh, ekonomiskajiem iegūmiem, jo vairāk laika mēs eh, eh, patērējam, lai runājot par šiem aspektiem, jo mazāk mēs varēsim iegūt. Tātad šeit ir e, pārējas pātrinātāji. Š, un vienlaikus arī ekonomikas pātrināti, kā es konstatēju, Ziemeļjūras Baltijas uh, koridorā, jo kopš sākuma mēs esam uzskatījuši šo koridoru kā ekonomisku koridoru, mobilizējot uzņēmumus, atvieglojot investoru darbu to starp ostās. Piemēram, Hamburga uh, investē Tallinā. Nīderlande attīstās sadarbībā Eh, Rotterdamu visā koridorā. Koridors pilnībā integrējas ekonomikā. Un mm, e, tagad gribētu teikt, ka, protams, mums ir vajadzīga pātrinājuma stratēģija, kas ļaus labāku konkurētspēju, labāku konkurenci. Vienlaikus mēs realizēsim vairāku veidu uh, būvis šie uh, koridori, uh, Rail Baltica, vienlaikus tilti, ko mēs varam celt, celt ir konkrēti piemēri, kā mēs varam pātrināt īstenošanu. Tas ir svarīgi, lai pilsoņi mums uzticētos, lai mēs parādītu un pierādītu, ka šī politika ir no visiem aspektiem liederīga. Tagad jautājums par prioritātēm. Es teikšu, ka šodien, protams, es uzstāju uz finansējuma problemātiku, bet domāju, ka ir vienlaikus dotāciju un subsīdiju jautājums, bet finanšu uh, noturība, ja mēs gribam miksēt dažādus avotus un zinām, cik lielā mērā mums nepieciešams izmantot šo metodi. Um, finanšu noturība saistīta ar eh, ilgspēju, ar mūsu lēmumiem un vienlaikus ar iespēju, lai mums būtu viens eh, fin, finanšu investīciju līmenis visā eh, laika posmā līdz 2030. gadam. Un, manuprāt, šodienas debatēs to nepietiekami ņem vērā piešķīrumi militārai mobilitātei, un tad, kad pārāk radikāli mēs samazinātu CEF ir arī nepieciešamība lielajiem projektiem atrast adaptētu pārvaldītu. Rail Baltica ir labs piemērs. Šodien lielākās problēmas ir tas apstākļus, ka dažas valstis skatās uz šīm infrastruktūrām kā valsts infrastruktūrām, eh, nevis kā vienotu veselumu. Un te šeit jūs varat palīdzēt koordinatoriem sistemātiski runājot par uh, pievienoto Eiropas vērtību, kāda ir šiem projektiem. Bioloģiskā daudzveidība. Protams, starp Poliju un Lietuvu ir uh, mitrāji meža zonas, kas ir svarīgi bioloģiskā daudzveidībā. Šīs zonas tiek ņemtas vērā. Polijā zinātniskā komiteja ir izteikusies labvēlīgi par šīs infrastruktūras īstenošanu, bet, protams, tas jādara piesardzīgi, lai saglabātu faunu un floru. Tā ir daļa no projekta, un mēs vēlējāmies virzīties uz priekšu šajā aspektā, tad, tad kad mums būs vides secinājumi. Gribēju tikai piebilst, ka attiecībā uz koordinatoriem ko gan citu jūs varat darīt, kā vien mums palīdzēt un atbalstīt, nu, varbūt eh, retranslēt mūsu rezultātus. Mums nepieciešams vērsties pie ministriem, valdībām, valstu vadītājiem. Tie ir viņi, kas tur rokās šo pārtrunāšanās iespējas, un ne visas likumdošanas sistēmas ir vienas un tās pašas un nevienmēr eh, viegli šķērsot robežas. Koordinācijas starp deputātiem, es to redzēju ar, ar eh, Rail Baltica draugiem, sadarbība ir ļoti būtisks elements, kam ir liels spēks. Jūsu komiteja ir būtiska loma. Um, darot zināmus šos rezultātus, sadarbojoties, lai pātrinātu un veicinātu šo projektu. Paldies! Paldies par eh, sniegtajām atbildēm. Ļoti tās novērtējam. Man žēl, ka diskusijā atvēlēto laiku esam gandrīz iztērējuši. Es gribētu dot vēl divas minūtes jums, eh, ja gribat kaut ko piebilst iepriekš teiktajam. Depanē Konze, jūs uzdevāt jautājumu par jaunām prioritātēm. Jā, protams, eh, zaļais kurs ir milzīga prioritāte, bez tās mēs nekur netiksim turpmākajā periodā. Es domāju, ka tas būs liels izaicinājums. Štutgarte. Vienu lietu teikšu. Mēs nemaksājām par staciju, mēs maksājām tikai par uh, dzelzceļu. Un uh, pārējais viss ir dalība valsts eh, vai pilsēta ziņā, kur tas ir. Tātad mēs uh, vienkārši veicām sliežu ceļa daļu, un to mēs vienmēr esam teikuši. Un tāpēc tādā veidā mēs darbojāmies. Vai ir konflikts starp uh, ceļu un dzelzceļu, starp Minhenu un Prāgu posmā? Nē, konflikta nav, gluži pretēji. Man liekas, ka mēs uh, pātrinam, ka viss iet labi, un Vācijas uh, valdība ļoti pozitīvi sadarbojas, lai uh, šis projekts realizētos. Kuģošanas ietekme tātad Donava un kuģošana, kuģošanas ietekme. Jā, protams, ka tāda ir Donavas upē, bet ir ietekme arī no smagajām automašīnām, kas pārvietojas, ir ietekme uz vidi. Un kuģošanai ir mazāka ietekme nekā smagajām autotransportam un lidmašīnām. Nākamais jautājums. Tiek veikts pētījums, Fenlaukungs, es nevarēšu neko pateikt, rezultāti būs vēlāk, mēs neesam atbildīgi par šodienas budžetu. Par koordinātoru lomu, koordinātoriem kā mēs varētu pātrināt procesu, īpaši pārobežu kontekstā, nu, tas ir reāls jautājums. Mums vienmēr ir kā koordinatoriem jābūt iesaistītiem, jo mēs jau Bulgārijā un Rumānijā skaidri redzam, ka ir vērts būt iesaistītam, jo mēs kopīgi pie lietām ķērāmies un tad varējām panākt, ka darbs par šiem kopējos etapos tiešām virzās uz priekšu. Par zaļināšanu tālāk, par eh, CF, publisko iepirkumu. Paldies! Paldies uh, abām koordinatoriem, ka bijāt mūsu vidū šodien. Paldies par uh, jūsu ļoti visaptvarošām, pilnīgām atbildēm uz jautājumiem. Nu, tā, nu, tas ir Eiropas parlamentā. Es zinu, ka jūs jau zinat uh, no pieredzes, kā mēs strādājam. Uh, Mums joprojām ir vēl viens tālākas darba kārtības jautājums pirms pusdienām, tā ka paldies kolēģiem visiem, kas uzdeva jautājumus par nākošo darba kārtības jautājumu. Tur būs runa par attiecībām starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Un es gribētu lūgt visus visas nepiedrošas personas, kuras nevar būt klāt slēgtā sēdē, tātad lūdzu pametiet šo telpu.